Okay, um, good morning everybody. Labrīt visiem. Esmu jau tā drusci nogaidījusi, lai vairāk cilvēki ierastos un būtu klāt. Man ir liels uh, prieks sveikt Werneru Hojeru, Eiropas Investīcija bankas prezidentu un uh, direktoru padomus priekšsēdētāju. Tā ir lielākā investīcija banka pasaulē, tā ka Būs interesanti redzēt, kuru šajā komitejā tā patiesi interesē investīcijas mani. Tas noteikti interesē un bez kavēšanās došu a, vārdu Hojerkungam pastāstīt mums par darbu, kas notiek Eiropas investīcija bankā, un tad mums būs parastā procedūra. Mēs uzdosim jautājumus un saņemsim atbildes. Vērnēt jums vārds. Good morning, Chairman. Labrīt, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, Nu, es esmu strādājis 25 gadus parlamentā, un man pat maz, mazliet dīvaini, ka es vairs neesmu Eiropas parlamenta deputāts. Es, protams, esmu Eiropietis joprojām, bet tiešām varu teikt, ka man ir ārkārtīgi interesanti būt klāt. Jā, mēs šeit runājam par godu, bet arī pienākumu. Jūs jau teicat, ka mēs šeit runājam par diezgan lielu o, valsts investīciju banku, un situācija tāda diezgan unikāla tāpēc, ka mēs esam atbildīgi Eiropas institūciju priekšā saskaņā ar mūsu dibināšanas līgumu, tad, kad vēl tika pieņemts lēmums par Romas līguma slēgšanu. Tāpēc varam teikt, ka mūsu bankas vēsturē ir tikpat sena, cik visas Eiropas Savienības vēsture. Un tāpēc arī tikšanās ar Eiropas parlamentu ir ārkārtīgi svarīga, Mums ir arī gods to darīt, un vienmēr, kad jums ir nepieciešamība ar mani runāt, es būšu klāt. Eiropas investīcija banka ir Eiropas Savienības banka. daļu turētāji ir Eiropas Savienības 27 dalību valstis, un esam saņēmuši arī skaidru pilnvarojumu. Un mūsu mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības mērķu īstenošanu ar ilgtermiņa investīciju palīdzību. Un šīs darbības modelis garantē, tiek garantēts ar mūsu daļu turētāju sadarbību, kā arī tas, ka mūsu portfelis ir visaugstākās kvalitātes. Un tas nozīmē, ka mēs varam iegūt kapitālu finanšu tirgos un tālāk šo kapitālu nodot uh, tiem, kam tas ir vajadzīgs, uh, ar ļoti izdevīgām procentu likmēm. Tas ir uh, jāņem vērā, ka tad pirmā doma mums ir tieši dalību valstu apņemšanās un dalību valstu solījumi, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, un es runāšu vēl par to, kad runāsim par kapitālu palielinājumu. Atceramies, ka bankas pamat uzdevums ir doties uz tirgu, uh, un tad tur aizņemties naudu, tā kā mums ir lieliska reputācija, tad attiecīgi mēs varam saņemt arī labāko uh, likmi, un tālāk mēs šo naudu nododām tiem, kam ša, šī nauda ir vajadzīga. Ļoti svarīgi ņemt vērā šo faktu, kā mēs šeit neizlietojam uh, nodokļu maksātāju naudu, mēs darbojamies atklātajā tirgū. Vēl viens aspekts, par ko es gribētu runāt, tas ir 2011. gada bankas darbības pārskats. 11. gads nu jau, nu jau ir beidzies, un atzīšos, ka visas tās labās lietas nav mans nopelns, jo es sāku strādāt tikai 12. gada 1. janvārī, un tāpēc arī mans, uh, mani kolēģi un arī iepriekšējais vadītājs, viņi visi ir panākuši tas, kas ir panākts 2011. gadā. Iepriekšējais gads bija uh, ļoti nopietns gads uh, bankai, ņemot vērā arī Lehman Brothers bankas uh, situāciju, kas bija pirms dažādiem gadiem, pirms dažiem gadiem, un mūsu mērķis bija palīdzēt atkopties no krīzes. Jau krīzes uh, sākumā tika noteikts, ka ir nepieciešams Eiropas centrālajai bankai atkopties jau divu gadu laikā un atgriezties pirms krīzes līmenī. Uh, Un ko tas reāli nozīmē, ka ir nepieciešams vēl vairāk naudas piesaistīt finanšu tirgos. 2011. gadā mums sanāca, mums bija iespēja uh, starptautiskajos kapitāla tirgos piesaistīt 76 miljārdus eiro. Un mums bija iespēja uh, 70 valstīs finansēt vairāk nekā 400 projektus un saskaņā ar uh, bankas biznesa plānu bija iespējams uh, investēt šos, eh, šo naudu mūsu eh, prioritārajās jomās, kas ir zināšana, ekonomika, enerģētika, transporta tīkli, un bija iespējas arī, iespēja arī eh, finansēt un atbalstīt 120 tūkstošus mazus un vidēju uzņēmumus. Runāšu par mūsu pilnvaru, 10% no mūsu darbības notiek ārpus Eiropas Savienības. Mēs esam aizdevējs, bet mums ir arī vēl divi pīlāri. Uh, eh, viens no tiem ir rekomendācija došana un, un, un uh, eh, arī apvienošanas pasākumi. Nu, skaidrs, ka banka, banka eh, aizdod naudu, tas ir pirmais pīlārs, tas ir skaidrs, banka to dara jebkura. Nākamais, tas, ko mēs darām, ir riska sadale, un 2011. gada šīs riska sadales instruments bija ārkārtīgi veiksmīgs mūsu esošajā ekonomikas klimatā, un tāpēc esmu ļoti pateicīgs komisijai par lielisku sadarbību, kāda mums ir izveidojusies ar komisiju. Paldies arī Eiropas parlamentam par to, ka parlaments mūs ir atbalstījis. Un runājot par mūsu konsultācijas m, mm, pakāpojumiem, šobrīd mums ir daudz inženieru, tehnisko ekspertu un zinātnieku, un to pat ir vairāk nekā bankas speciālistu. Uh, Un tas ir tādēļ, ka mūsu vajadzības, mūsu klientu vajadzības ir uh, nopietni palielinājušas un ne jau tikai krīzes dēļ. 2011. gads nu jau ir pagājis un tādēļ tagad runāšu par nākotnes izaicinājumiem. Kad mūsu daļu turētāji noli, nolēmā, ka ir nepieciešams palielināt uh, bankas uh, darbības jomu, sākot ar 2008. gadu, un tad gal galā nonākt e, līdz pirmskrīzes līmenim, viņiem nebija, protams, informācijas par to, ka būs arī valstu budžetu krīzes. Tātad no sākuma bija finanšu krīze, tagad ir valsts budžetu krīze. Un tieši tādēļ plāns, lai atgrieztos pirms krīzes situācija pēc Lehman Brāzes e, bankrota, e, izrādījies ļoti sarežģīts mērķis, jo gal galā, ja mēs to darītu, un īstenībā mēs jau esam diezgan tuvu šim mērķim, mēs uh, uh, rīkojamies saskaņā ar uh, ciklu, un tas ir pret manu makroekonomisko pārliecību. Bet mums ir ļoti svarīgi novērot, kādi ir ierobežojumi, ja mēs vēlētos to darīt otrādi, respektīvi rīkoties pret ciklu, uh, Un tas nozīmē, ka būtu nepieciešams rīkoties savādāk, protams, ņemot vērā mūsu pilnvarojumu. Tad mēs varētu atgriezties 9., 10., 11. gada līmenī, un ir ļoti svarīgi, lai šāda situācija neatkārtotos. Mēs cenšamies to paskaidrot dalību valstīm, un teikšu, kā ir eh, diezgan grūti to paskaidrot, jo šobrīd visi cīnās, viņiem ir budžeta krīze savā valstī. Tāpēc mēs sakam, ka jā, jūs no mums gaidat, lai mēs atkal palielinātu savu uh, aizdevumu portfeli, tad mums tas būs jādara balstoties uz daudz uh, stingrākas kapitāla bāzes. Uh, ko tas nozīmē? Mums ir uh, 100, 103 miljārdi eiro. Tas nav liels apjoms. Dalība valstis uh, nolēma, jo pirms dažiem uh, gadu desmitiem, kas samaksās tikai 10% no šīs naudas. Tas nozīmē, ka mums ir kāda 11 miljārda eiro iemaksātas naudas, un tad arī mūsu peļņa, ko esam, ko esam ieguvuši, uh, un daļa turētājiem šī peļņa nav uh, sadalīta. Gal galā mums ir 50 miljārdi eiro. Mēs uh, vidēji desmit reizes vairāk naudas aizdodam. Uh, un tas nozīmē, ka mēs jau esam mm, pāri limitam, kas būtu normālas darbības limits bankai. Un tas nozīmē, ka, lai mēs palielinātu aizdevumu summas, mums ir nepieciešams palielināt kapitāla bāzi, un tas būs darāms ar kapitāla iemaksām. Un man pašam par pārsteigumu, un arī darbiniekiem par pārsteigumu dalībvalstis piekrita. Pagaidām tas vēl nav noticis. Teikšu, kā ir pagaidām vēl notiek lēmumu pieņemšanas process, to darīs bankas pārvaldnieki, bet um, Eiropa padomi jūnijā pieņēma lēmumu, ka Eiropas investīcija bankas pamatkapitāls tiks palielināts. Esmu pārliecināts, ka šeit mēs skaidri saskatām, ka dalību valstis ir ieinteresētas bankas darbībā, un tā būs mums iespēja palielināt arī aizdevumu apjomu turpmākajos trīs gados. Un tie būs kādi 20 miljārdi gadā. Teikšu, kā ir, tas nebūs viegli. Lūdzu, neuzskatiet, ka mums visur visapkārt ir ideāli projekti. Un tas nozīmē, ka bankai ir jāpieprasa projektu kvalitāti. Tā, lai projekti būtu labi, un to projektu nebūs daudz. Un tāpēc arī es lūdzu Eiropas parlamenta atbalstu attiecībā uz pro projektu programmēšanu. Mums ir jāiesaistās projektu attīstībā pēc iespējas ātrāk, jo ir tiešām ļoti grūti, ja dalībvalstīs un Eiropas institūcijās Ir uh, cilvēki, kuriem ir lieliski projekti, viņiem ir superīga ideja, viņi varbūt pat publisko un tad stāsta par to citiem. Bet tad, kad galu galā ir nepieciešams pārbaudīt, vai šo projektu var finansēt, tad banka saka nē. Un tad sanāk tā, ka mums ir ļoti slikta reputācija veidojas, ka mēs neatbalstam labus projektus. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas um, investīcija banka iesaistītos jau no paša sākuma, tā lai mēs uzreiz varētu pateikt, vai šo projektu varēs finansēt. Dalība valsts skaidri zina, ka mēs varēsim sasniegt šos papildu mērķus 27 un drīz jau 28 valstu interesēs, un lūdzu ņemiet vērā, mēs nestrādājam tikai Eirozonas interesēs. Tikai un vienīgi tad, ja mūsu banka paliks savā uh, esošajā pozīcijā, respektīvi, lai mēs varētu uh, turpināt aizņemties tirgu. Uh, par mums tiek runāts, ka mēs esam vislielākā publiskā banka pasaulē, mēs esam vislielākais publiskais aizņēmējs pasaulē. Un tas nozīmē, ka mums ir jābūt labai reputācija tirgu un ir jābūt arī ļoti labiem projektiem. Un ko nozīmē šī reputācija tirgu? Un pēc būtības tie ir tādi trīs burti - AAA. Un tā parasti izskatās šī laba reputācija, bet ko tas nozīmē reāli? Tas nozīmē to, ka ir bankai laba uzticība Un, kad es runāju par to, no kurienes mēs aizņemamies naudu, pusi no aizņemtās naudas nāk no uh, avotiem, kas neatrodas Eiropas Savienībā. Un tas ir jāatcerās, tad, kad mēs runājam, ka Eiropas Savienībai vairs neuzticās. Bet tagad ņemam vērā, ka ne, uh, gandrīz vai 40 miljārdus eiro mēs varējām aizņemties ārpus Eiropas Savienības. Un tas nozīmē, ka īstenība uzticība ir. Tātad mums ir jāsaglabā sava reputācija tirgū. Uh, Dažreiz par mums tiek runāts, ka mēs esam ļoti piesardzīgi, izvairamies no riska. Tā nav. Bankas sektors nozīmē riska vērtēšanā un riska pārvaldē. Tāpēc arī mūsu mērķis paturēt AAA reitingu, un tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka tas ir mūsu pašmērķis. Nē, tas ir rezultāts mūsu uh, Uh, uzņēmē darbības uh, veikšanas idejai. Ja mums nebūs uh, attiecīgās reputācijas, tad mēs nevarēsim labi aizņemties, respektīvi izdevīgi aizņemties un nevarēsim arī izdevīgi aizdot. Jau tagad dažām valstīm ir vajadzības, mm, vajadzība aizņemties tām valstīm, kuras var labi darboties tirgu, un viņiem arī ir diezgan zemas uh, diezgan zemas uh, procentu izmaksas. Nu tad uh, jautājums ir, kāpēc vispār šai bankai būtu nepieciešams konkurēt šajā tirgu, jo ideja jau nav tāda, ka mēs izspiežam citus aizdevējus. Nu, tā tas arī ir. Jā, ir iespēja finansēt projektu privāti. Lieliski. Bet runājot par bankas a, aizdevumu portfeļa kvalitāti, ir ārkārtīgi svarīgi, uh, lai mēs dotu aizdevumus arī tām valstīm, kurām labi iet. Tātad, tāpēc es arī saku, ir ļoti svarīgi, lai bankai būtu projekti visās dalību valstīs. Un lai visās valstīs būtu iespējams arī aizņemties. Tagad es runāšu par dažādiem instrumentiem, ko banka un komisija ir izstrādājuši gadu laikā. Runāšu par dažādiem instrumentiem, un jūs, jums noteikti ir interesanti uzzināt, kāda ir mūsu jaunie instrumenti ar uh, projektu obligāciju iniciatīvu. Oktobrī, manuprāt, būs parakstīts dokuments, un tad bankai būs uh, izšķiroša loma, un mūsu instrumentu kastē šāds instruments ir ārkārtīgi vajadzīgs. Mēs jau esam sākuši strādāt ar šādu instrumentu paveidu. Ir ļoti svarīgi saprast, ka uh, projekta uh, obligācijas būs uh, novērtētas tirgū, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai komisija un dalība valstis runātu nevis par, par vissaržģītākajiem projektiem, lai būtu tie pirmie mūsu portfelī, bet lai vispirms būtu tie veiksmīgie projekti, lai tiktu veidots tāds labs por portfelis, lai mēs varētu pēc tam šo instrumentu plašāk izmantot, dāmas un kungi laikam esmu izstāstījis par pašu svarīgāko. Un mēs noteikti nākotnē arī būsim ļoti veiksmīgi, līdzsvarojot mūsu lomu. Esam Eiropas uh, Savienības institūcija un esam atbildīgi Eiropas Savienības institūciju priekšā. Te pašā laikā esam arī banka ar konservatīviem uzskatiem un es ar lielāko prieku nākšu atkal un stāstīšu, un, kad vien jums ir nepieciešams, aiciniet mani. Paldies! Uh, thank you very much. Uh, liels paldies! Mēs izskatām divus darba kārtības jautājumus - 13. un 14. 14. punkts ir uh, mūsu pašu ziņojums par Eiropas Investīcija bankas gada pārskatu. Tā ka mums būs viena no šīm kombinētajām viedokļu apmaiņām un arī uzdosim jautājumus, izmantosim to, ka mūsu vidū ir eh, Werners Hojerkungs. Tātad plāns ir tāds, ka es došu vārdu eh, Mario Mauro kā referentam par ziņojumu, teikt dažus vārdus, ja viņš vēlas, varbūt uzdot jautājumus, un tad došu vārdu ēnu referentiem un visiem pārējiem, kas grib izteikties. Esmu pierakstījusi Langen kungus, Svens Gigolds, Torian kungs uh, un Āvals Klints arī. Šuntis kungs, kurš arī ir ēna referents, viņš grib runāt. Teodors, arī jūs esat ēna referents. Dirk, arī jūs esat ēna referents. Tā tad jā, jūs esat visi šajā sarakstā. Varbūt, ka Mēs uzklausīsim divus, trīs runātājus, un uh, jūs varat pabakstīt mani, ja jums šķiet, ka ir pienācis laiks uh, atbildēt. Tā tad Mario pirmais kā referents. Sī, grazie, prezidente. Mm. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, ja es pareizi sapratu, tad es varu tikai īsi pastāstīt par to, kas ir ziņojumā. Bet pirmām kārtām es gribētu uzdot jautājumu Werneram Hojerkungam. Ņemot vērā tās prioritātes, kas ir izklāstītas ziņojumā, jautājums būs ļoti vienkāršs. Jūs, priekšsēdētāji, prezident kungs, ļoti labi izskaidrojāt kāda ir Eiropas Investīcija bankas strateģiskā izaugsme. Man, kā es teicu, ir jautājums. Tāpat droši vien jautājumi būs arī citiem kolēģiem. Lieta ir tāda, ka es gribētu, lai man ziņojums ne tikai kopsavilkumā atspoguļotu, ko Eiropas Investīcija banka ir veikusi 2011. gadā, bet es gribu nākt klajā ar tādiem taustāmiem priekšlikumiem. Un jautājums ir tāds, ņemot vērā uh, to, ka visu laiku mainās apstākļu spēles noteikumi un ņemot vērā, kāda ir bankas atbildība, un tas ir at, pārliecināt daļu turētājus, stiprināt, palielināt kapitālu. Vai jūs domājat, ka pildot savu lomu, jums ir nepieciešams kaut kāds institucionālais atbalsts? Vai jums šķiet, ka nepieciešams kādas izmaiņas EIB statūtos, lai jūs būtu pilnīgi brīvi. Protams, nodrošinot bankas darbības pilnīgi caurskatāmību. Priekšsēdētāji, vai jūs domājat, ka EIB institucionālo profilu vajadzētu vai būtu iespējams to mainīt, uzlabot? Uh, lai EIB būtu vēl tāds uh, asāks spēlētājs uh, ekonomiskajā tirgū, runājot tieši par Eiropas Savienības ekonomisko atveseļošanos. Es uzdodu šo jautājumu sekojošu iemeslu dēļ. Ziņojums, par ko mēs runājam, tā tad ir uh, EIB darbība 2011. gadā. Es domāju, ka Tur uzmanību vajadzētu vērst ne tikai uz iepriekšējā gadā notikušā izvērtēšanu, bet ziņojumā vajadzētu būt arī ieteikumiem turpmākai darbībai. Jūs jau gluži pareizi norādījāt, cik svarīgi ir uh, saglabāt AAA uh, novērtējumu, un kapitāls, protams, ir izšķiroši svarīgs elements EIB pēdējā laika darbībā, un tie ir elementi, kas ļauj ļoti uh, droši uh, sākt darboties arī ar projektu obligācijām, ar kurām darbs tika uzsākts. Būs interesanti vērot, kāds būs darba rezultāts šī gada beigās. Un vēl viena lieta. Ir nepieciešams, lai EIB vairāk iesaistās Eiropas Savienības iniciatīvās, vienmēr ņemot vērā, kāda ir bankas eh, loma un uh, specifiskais raksturs. Es gribētu norādīt uz vairākām darbības prioritātēm, kas būtu jādara Eiropas Savienībā un uh, kas varbūt nebūtu tik daudz jādara Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā, domāju, mums ir jāturpina galveno uzsvaru likt uz uh, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tāpat laikā izmantojot mikrofinansēšanas instrumentus un finansējot tā saucamo sociālo ekonomiku. Un tā tad vēršot šo finansējumu gan tīri tādā teritoriālā plāksnē, gan arī uzņēmumiem. EIB darbība aptver apmēram pusmiljardu cilvēku, bet Ir tā, ka pasaulē tikai 8% cilvēku izmanto vai dzīvo no 58% visu tā labumu, kas pasaulē tiek uh, iegūts, saražots. Un es domāju, ka tāpēc ir nepieciešams nākt klajā ar kādu alternatīvu atbildi attiecībā uz šo labklājīguma sadalījumu. Un secinājuma secinājumā gribētu uzsvērt, cik uh, svarīgas ir arī starptautiskās prioritātes. Jūs uh, uh, gluži pareizi norādījāt uz ļoti svarīgu jautājumu, un tās ir investīcijas vidusjūras reģiona valstīs. Tāpat arī ņemot vērā tās saistības, kas ir radušās pēc tā sauktā ārāba pavasara, ir nepieciešamība bijusi palielināt investīcijas eh, infrastruktūrā un EIB noteikti ir palīdzējusi arī ekonomiskām un sociālām reformām uz eh, vietas šajā reģionā. Eiropas eh, Investīcija banka bieži vien tiek aicināta būt tāda modrāka, lai tā sniegtu arī informāciju par starpniekiem, kas tiek izmanto trešajās valstīs. Bet runājot tālāk par piesardzīgu uzraudzību, kāda jūsuprāt ir saikne, ko nepieciešams izveidot starp Eiropas Investīciju banku un iestādēm tā, lai Eiropas Investīcija banka būtu pakļauta ECB, runājot par banku uzraudzību? Paldies! Thank you very much. Um, I... Paldies! Kutaškungam tagad vārds. SND grupas vārdā. Paldies priekšsēdātāji! Pirmkārt, gribu sveikt jūs mūsu komitejā. Atvainojos, ka nedaudz nokavējos, man bija problēmas ar automašīnu, bet lai nu kā esmu klāt. Es gribētu parunāt par dažām tēmām, par kurām es principā runāju vienmēr, tad, kad ir runa par EIB un uh, EIB gada pārskatu. Bet, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi un varbūt ir nepieciešams atkārtot šo jautājumu, šo problēmu, lai saņemtu informāciju no jums un redzētu, kā viss notiek šajā jomā. Pirmām kārtām. Krīzes apstākļos Eiropas investīcija bankai, manuprāt, ir ļoti būtiska loma. Tā tad uh, veicināt izaugsmi un reāls ekonomikas attīstību. Tas ir galvenais jūsu darbības mērķis. Tāpēc gribētu teikt, uh, ka ar nožēlu konstatēju, ka EIB aizdevumi ir samazinājušies um, 2011. gadā salīdzinot ar 2008. un 2010. gadu līmeni. Un ja būtu šāds papildus kapitāls, papildu investīcijas, tas būtu ļoti pozitīvi vērtējams, tāpēc mums vajadzētu tiešām prasīt, aicināt, lai palielinātos iemaksātais kapitāls bankā turpmākajos gados. Tāpat man ir prieks redzēt, ka izmēģinājuma fāze a, projektu a, aizdevumiem ir bijis veiksmīga, tie ir apstiprināti, un Es gribētu, prezidenta kungs, uzdot jums jautājumu, kāda pašreiz ir situācija ir šajā pašreizējā darba fāzē, konkrētajā projektā. Vēl viens ļoti svarīgs jautājums. Joprojām ir būtisks problēmas attiecībā uz starpniekiem un uh, uh gala saņēmējiem. Mums ir pārāk maz informācijas, vai arī varbūt pārāk maz informācijas tiek publicēts par uh, aizdevumu saņēmējiem. Šai kontekstā vajadzētu darboties caurskatāmāk, un tas būtu pozitīvāk, un varbūt vajadzētu vairāk aizdoties MVU un ne tik daudz izmantot uh, dažādas starpnieku institūcijas. Vēl viens jautājums ir šīs nodokļu paradīzes. Manuprāt, tas joprojām nav atrisināts. Bankas politika šajā jautājumā ir uh, neadekvāta, jo tā nenodrošina Eiropas Savienības politikas ievērošanu, kā uh, nodokļu maksātāju naudu neizmanto tādās jurisdikcijās, un tāpēc uh, es domāju, ka EIB vajadzētu veikt pašai savu neatkarīgu izvērtējumu par tām jurisdikcijām, kurās EIB darbojās. Tā tad uh, tas ir mans jautājums. Kāda ir bijusi EIB pēdējā laika politika attiecībā uz nodokļu paradīzēm? Un visbeidzot, es gribētu norādīt, ka Es eh, ceru, ka mums būs eh, cieša sadarbība ar eh, Mauro kungu un ar citiem ēnu referentiem šajā dosie. Paldies! Much, uh, LD, Paldies, un tagad Teodors Ciklaklis kungs Alda grupas vārdā. Paldies! Paldies Hojer kungam par prezentāciju un par jūsu darbu. Jūs teicāt, ka jūs 60 miljārdus nākošo trīs gadu laikā aizmaksāsiet jaunās pakotnes ietvaros. Tātad jūs palielināsiet aizdevumus. Kā ir ar pārējiem 40 miljārdiem? Tātad šajā kopējā 100 miljārdu pakotnē, kad, eh, kas par ko tik izlēms, ka tik runāts par kapitāla palielināšanu. Tātad vai tas tiks uh, izmaksāts uh, divus, trīs gadus pēc tam vai kā? Uh, kādas būs aizdevuma likmes. Vai tās būs tuvas tam, kā tas ir bijis līdz šim, vai arī jūs paredzat, ka būs augstākas likmes? Manuprāt, tas ir viss svarīgākais. Jūs teicāt, ka ir 27 valstis. Tomēr ir valstis, kurās ir uh, milzīgs bezdarbs vismaz divās man šķiet. Divās dalībvalstīs turpmākajos gados viens no četriem cilvēkiem būs bez darba. Tātad tāda būs šie rādītāji. Vai jūs domājat, ka jūs varētu kaut ko mainīt šajos eh, bezdarba rādītājos, vai jūs domājat, ka jūsu investīcijas var reāli tiešām kaut ko mainīt, uzlabot? vai arī tur būs tāda marģināla ietekme uz bezdarbu. Paldies, saka priekšsādātāji. Šķiet, ka mēs esam uzklausījuši diezgan daudz jautājumus, un uh, direktoru kungam jau pietrūkst papīra, lai pierakstītu visu. Varbūt, ka dosim iespēju atbildēt. Protams, ka vēl būs daudz citu jautājumu, un mums ir 45 minūtes vēl atlikušas tā, ka uh, varbūt, ka ja mēs dotu jums 5 minūtes, tad tas būtu ļoti labi. I'll try. Uh, thank you very much. Uh, jā, grūti būs, bet es mēģināšu iekļauties piecās minūtēs. Paldies Mauro kungam par uh, kolosālo darbu, uh, ko Eiropas parlamenta kolēģi ir veikuši, lai izstrādātu ziņojumu. Paldies par uh, to, ka Minējāt arī jautājums par nākotni, vienmēr labi skatīties atpakaļ, un es esmu prezentējis 2011. Eh, gada pārskatu, tas notika februārī Briselē, un, protams, ka ir laiks runāt par to, kas paredzams nākotnē, un EIB strateģiskā loma. Par to tika jautāts EIB, kā es teicu, tika dibināta Romas eh, līguma kontekstā, un eh, šīs bankas pārvaldība tajā laikā tika nolemts Eh, tika lēmts, kāda tā būs, un Eiropas ekonomiskā kopienai tajā laikā bija sešas eh, dalība valstis, un var iedomāties, kā tās eh, sanāca kopā un strādāja pie Eiropas investīcija bankas statūtiem. Pa, pamatīdēja tajā laikā bija paredzēt kaut ko, nu, tādu papildus maršalu plānam, it īpaši Itālijai tajos gados. Un Romas birojs līdz, līdz šai dienai pat ir lielākais uh, birojs. Uh, Un doma bija neatkārtosim uh, maršala plāna piemēru, bet radīsim investīciju banku, kas būs vērsta tieši uz uh, tajām jomām, kur ir konkrēts vajadzības. Tātad bankas pārvaldība nekad nebija sagatavojusies Eiropas Savienībai, kurā būtu, teiksim, 28 valsts, un tāpēc uh, struktūras joprojām ir tādas, kādas tika Uh, izveidots 56. gadā ar uh, Francijas un Vācijas valdības līdzdalību. Kopš tā laika, jāsaka, banka ir attīstījusies ārkārtīgi labi. Tā krietni laiku slēpās Luksemburgas mežos un uh, tāpat laikā attīstījās par vienu no lielākajiem aizdevējiem pasaulē ar ļoti lielu ietekmu uz reālo ekonomiku kopienas dalību valstīs un vēlāk arī savienības dalību valstīs. Tagad mums ir jāiznāk ārā no šiem Luksemburgas eh, mežiem. Mums ir nepieciešama lielākā caurskatāmība un eh, jāstiprina saikne ar Eiropas Savienības institūcijām un eh, īpaši komisiju. Tieši tāpēc mūsu saikne ar komisiju ir tik būtiska. Intelektuāls progress ir noticis gadu desmit laikā, un uh, ar parlamentu līdzdalību ir tikusi plānota komisijas uh, subsīdija politika, tāpat laikā arī bankas aizdevuma politika, lai dotu reāli vislielāko ieguldījumu ekonomikā. Tātad mums šī attīstība, šī saikne ir jātīsta, jāstiprina EIB loma. Ļoti populāri runāt par vienlīdzīgiem spēles noteikumiem un visām tām jaukajām lietām. Tā kā es esmu uz konkurences vērts cilvēks, es, protams, nesaku, ka tas nav svarīgi, bet uh, ir jāsaprot, ka mēs esam vienīgā banka šajā kontekstā, kas ir uh, atbildīga Eiropas uh, uh revīzijas palāts priekšā, jūsu priekšā. Really EU... Un ka mums ir arī ne Eiropas uh, akciju uh, daļu turētāji, uh, kā bankas pārvaldnieki. Jums ir viena banka, kas ir ekskluzīva Eiropas Savienības banka. Un tieši šai ziņā mums ir jāstiprina bankas loma Jo banka būs spēcīgāka, jo skaidrāk būs, ka bankai ir jābūt tiesīgai arī teikt nē kādam projektam. Tas ir spēks, kas mums ir jārezervē. Mums ir jāpasaka dalību valstīm, jā, brīnišķīgs projekts, bet no bankas puses tas nav finansējams. Uz mums ir likts spiediens finansēt projektus, kuri nav, nav saprātīgi. Un tā ir sarežģīta situācija, tāpēc mums ir nepieciešams arī jūsu atbalsts. Un, kā jau es teicu, šis 3A eh, reitings tas nav mērķis, pašmērķis, bet tā ir nepieciešamība. Kā jūs zinat, lielākā daļa mūsu daļu turētāju var tikai sapņot par šo 3A reitingu. Un tas joprojām ir brīnums, ka tāds reitings mums ir saglabājies, tāpēc mums vēl smagāk ir jāstrādā, lai saglabātu šo reitingu. Un tirgi, jāsaka, ir eh, ļoti pozitīvi novērtējuši to, ka daļu turētāji ir pauduši apņēmību palielināt bankas eh, kapitālu un cerams, ka līdz gada beigām tas arī realizēsies. par EIB tieši iesaikni. Jā, es domāju, ka šeit arī attiec tas jautājums, ko es teicu par uh, sadarbības stiprināšanu ar komisiju. Tālāk uh, investēšana MVU, mēs uh, krietni palielināsim finansējumu MVU. Jāatzīmē, ka daudzās valstīs, eiro un ne eiro valstīs, komercbanku darbība ir uh, samazinājusies, un saistībā ar Bāzeli 3 rādītāji būs vēl sliktāki. Un tātad MVU finansējums tādā ziņā samazinās, un tāpēc, kā jau es teicāt, Skilkaķis kungs, ka mēs arī noslēdzām nolīgumu ar Grieķijas valdību, un tas ir vērsts ekskluzīvi un tikai vienīgi uz MVU. Acerolī kungs ir veids sarunas uh, pār šo Grieķijas pakotni, un tā mums ir vēl tālāk jāizstrādā, jo MVU problēma bieži vien nav varbūt saskatāma uzreiz. Mēs runam par uh, tādiem eksperta instrumentiem, eksporta instrumentiem, bet jūs zinat, ka eksporta apdrošinājumi pamazām izzūd. Bet Grieķijai nepieciešams arī importa garantijas, jo mums ir uh, veiksmīgi uzņēmumi, lieli un mazi. Uh, kas veiksmīgi darbojas ārējos tirgos, bet nevar atļauties eh, importu, kas ir nepieciešams eh, kā produkts viņu produktos. Un tāpēc tātad mums ir jātīst arī attiecīgi šādi instrumenti. Kā ir ar aizdošanas likmēm? Ja es zinātu, kādas tās būtu, tad es tiešām būtu bagāts cilvēks. Šķiet, ka pašreizējā situācija ir diezgan eh, tāda pozitīva. Mazinās spriedze uh, tirgu pēc EIB e pieņemtiem lēmiem un vispār pēdējo divu nedēļu lēmiem un noteikumiem, tā ka mēs varam atvieglot uzalpot, bet mums ir uh, tagad jāizmanto arī mums atvēlētais laiks. Es jā, centīšos runāt ātrāk, saka prezidenta kungs, es runāšu arī par caurskatāmību un atbildību. Ja runāt par atbildību, mūsu ambīcijas ir milzīgas, un tāpēc mēs esam ļoti stiprinājuši šo nostāju bankā, un arī ārpus tās runājot par nodokļu padarīzēm un tam līdzīgām lietām, mēs ārkārtīgi lielu uzmanību pievēršam šim jautājumam par vidusjūras basēnu un a, pārējo pasauli. Mums ir ārējais mandāts a, padoma komisija un parlaments to mums ir apstiprinājusi un mums ir liels prieks, ka tas mums ir, jo mēs varam konkrēti pievērsties Eiropas Savienības mērķiem, un tas, ko mēs darām ārpus Eiropas Savienības, tas nekādā veidā nekonfliktā nenāk par sliktu darbību Eiropas Savienībā. Uh, Un uh, vidusjūras basēns ir ļoti labs piemērs. Ja Eiropas Savienības valsts tik tiešām pildītu savas apņēmības, uh, kas izriet no arābu pavasara, nu, es reizēm to apšaubu. Banka dara ko, visu, ko tā spēj, dažkārt labi sadarbojas ar uh, Rekonstrukcijas attīstības banku un Pasaules banku, bet es domāju, ka mēs esam visspēcīgākie savā darbībā un kaut gan tas bija grūti pagājušā piekdienā, kad uh, notika uzbrukumi vairākām uh, vēstniecībām Arābu valstīs mēs panācām vienošanos. Nikusijāka banka turpinās finansēt lielus projektus, lielu projektu pakotni kopā Ziemeļāfrikas valstīs. No problēma tā, ka mums ir ierobežots laiks jo tiek uzdot jautājumi arī ēnu referentiem. Un tagad mēs uzklausīsim uh, visus, uh, visus pārējos komentārus no komitejas, un mums ir jāatstāj arī laika, lai Hojer kungs varētu atbildēt, un mēs nedrīkstam pārsniegt savu atvēlēto laiku. Mums nav šeit uh, zaļo ēnu referenta, bet ir citi pārstāvi. Labi, došu vārdu nākamajam runātājiem. Jā, es runāšu vācu valodā. Nu, ja jau mēs esam visi šeit klāt, mūsu prezidents ir vācietis, tad jāizmanto izdevība runāt vāciski un redzēt kāds vācietis. Un uh, man ir daži jautājumi, ko es labprāt jums uzdošu. Un uh, varētu, protams, arī rakstiski var uzdot jautājumu un saņemt atbildi. Bet kas ir ļoti svarīgi, ka mēs šeit runājam par Eiropas skaidru mērķi 2015. gads, 50. gads, kurā būs e, novatoriskā uzņēmē darbība, kas e, neizmantos ogles kā kurināmo, tad kā ir ar e, mērķiem, kas ir saistīti tieši ar šo aspektu, ar CO2 samazinājumu par 80% salīdzinot ar 1990. gadu, Ar banku tika runāts diezgan daudz par to, jo, bet joprojām mani interesē, cik konkrēti jūs plānojat izmantot uh, spiedienu, lai samazinātu uh, šo uh, spēku stāciju izmantošanu. Kas mani īpaši šobrīd uztrauc, ir Glenko lieta. Tur nevalstiskām organizācijām bija nepieciešams mēnešu laikā izdarīt spiedienu, lai banka darītu to, ko, kas te ir jādara. Un tāpēc arī gribētu uzdot jums jautājumu, kā, ko jūs varat mācīties, ko tas nozīmē no priekš citiem projektiem, ja ir nepieciešams mēnešu ilgais spiediens, lai izdarītu to, kas jādara. Tad kā ir ar citām lietām, varbūt arī citur uh, ir līdzīga situācija, vai arī varbūt jūs uzreiz rīkosieties savādāk. Tātad mans jautājums ir, kā ir ar Glenko lietu, vai jūs uh, būsiet kaut ko mācījušies? Nākamais aspekts ir tas, ka jums bija, bija īpaša uh, saruna, īpaša vienošanās ar Eiropas centrālo banku attiecībā uz likviditātes instrumentiem. Tas, protams, ir ļoti pozitīvi bankai. Un man interesē tas, vai ir iespējams vienošanos starp uh, Eiropas centrālo banku un Eiropas investīciju banku, vai šo vienošanos var redzēt. Jo Eiropas centrālajai bankai jau, protams, nav bankas licences un arī jums nav. Un tas nozīmē, ka Eiropas centrālās bankas vienošanās nozīmē to, ka ir nepieciešams nodrošināt noteikumu ievērošanu Eh, ņemot vērā to, ka vispār normāli būtu vajadzīga bankas licence. A kā mēs to visu varam saprast, ja mums šobrīd nav pieejams eh, nolīgums starp divām institūcijām? Eh, vai jūs varētu sniegt mums attiecīgo informāciju tā, lai vismaz šo saikni mēs varētu redzēt? Tie ir, tā ir informācija, kas man ir vajadzīga, un vēlos teikt, ka šobrīd diezgan liels spiediens. Ir atsevišķi procekti, projekti, kas eh, bankā dažreiz tiek īstenot ar politisko spiedienu. Jautājums ir, eh, kāda jums ir vajadzīga palīdzība no mums? Paldies! Thank you very much. Uh, the... Paldies, un došu vārdu nākamajam ēdu eh, referentam Šonties kungam, un lūkšu jūs ievērot aptuveni trīs minūšu limitu, jo tad viss tiks pie vārda un tas attiec uz visiem. Lūdzu. Paldies, paldies, priekšsētājs kundze. Es nepārsniegšu sev atvēlētās trīs minūtes. Es gribēju sveikt EIB eh, e priekšsētāju Hojeru kungu un vēlētos atgriezties pie jūsu iepriekš izteiktajiem punktiem Jūs pirms pāris dienām viesojāties Grieķijā un tika panākta vienošanās parakstīts līgums ar Grieķijas valdību par MVU finansēšanu. Tas ir tāds ļoti labs sasniegums un tās ir labas ziņas, kas tika ļoti labi pozitīvi novērtētas. Tātad tā būs palīdzība no EIB, lai palīdzētu finansēt mazos idejos uzņēmumus Tas jau divreiz ir noticis Grieķijā, jau divreiz tika paziņots par šādiem jaunumiem Grieķijā. Un šis ir tas gads, kur laikā jūs ļoti aktīvi darbojaties kā priekšsēdētājs. Vēlos jūs apsveikt arī pie viena ar jūsu iecelšanā metā. Bet uh, šis līgums, šī apņemšanās no jūsu puses, kā mēs varam nodrošināt, ka šis līgums tiešām tiek īstenots, uh, ka, tas, ka tur paredzētais viss notiek. Jo līdz šim uh, ir bijuši tikai paziņojumi, kas nav realizējušies jau divas reizes, un tāpēc mums būtu svarīgi zināt par mazliet vairāk par globālo stratēģiju, kāda ievēros jūs banka. Tas būtu mans pirmais jautājums. Otrs punkts. Uh, jūs runājāt par uh, līgumu ar Grieķijas valdību un teicāt, ka tas būs veids, lai finansētu zināmus darbus un nebūs nepieciešams garantijas no Grieķijas valdības. Ko jūs domājat šeit ar garantijām no Grieķijas valdības, no Grieķijas valsts puses? Vai iepriekš ir bijušas kādas problēmas no EIB viedokļa, vai ir bijušas kādas problēmas ar garantijām, ko mēs sniedzam? Un vai jūs varētu pastāstīt arī, kāda veida darbi tiks finansēti ar šo līgumu, vai tie būs kādi lielie projekti, kas ir atcelti, jo mēs neesam varējuši sniegt nepieciešamās garantijas vai galvojumus vai kādi citi projekti. Jūsu atbildes man būs ļoti svarīgas un palīdzēs man labāk izprast šo situāciju. Paldies, saka priekšsētāji. Lūdzu, vadu, došu vārdu nākamajam runātājam. Paldies, paldies priekšsētājiem. Savas grupas vārdā gribētu pateikties Hojer kungam par prezentāciju. Un es īsumā pastāstīšu, kā mēs saskatām EIB lomu. Mēs aicinām EIB turpināt šādu piesardzīgu bankas darbību un nodrošinot labu kapitāla situāciju, un mēs esam pārliecināti, tas tieši tas, ko jūs darat tirgo. Mēs atzinīgi vērtējam šodienas viedokļu apmaiņu, jo mēs domājam, ka EIB varētu vēl caurskatāmāk politiku ievērot, stāstot par savu darbību arī ārpus Eiropas Savienības. Mēs gribētu zināt arī kaut ko vairāk par jūsu ieskatiem par Eiropas 2020, eh, 2020 eh, projektu obligāciju projektu par obligāciju cenām, par riska sadalījumu. Un visbeidzot eh, vēlos jums jautāt par uh, vidusjūras reģionu valstu absorpcijas kapacitāti. Kā jūs saskatāt, kāda ir šī absorpcijas kapacitāte, jo daudzos gadījumos valsts, kā piemēram Spānija, kur ir jau da, plaša dzelzceļa ceļu lidostu infrastruktūra. Eh, kādās jomās jūs vēl varētu investēt, lai veicinātu izaugsmi? Jo īpaši tas attiec uz Spāniju, Portugālu, Itāliju un arī Grieķiju. Jo tas ir ļoti svarīgi, lai šī, šajās valstīs atkal atjaunotos izaugsme. Paldies! Pāriesim tagad no ēnu referentiem pie citiem runātājiem. Werner Langen, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā. Šeit man ir 11. gada darbības pārskats, un šeit es redzu skaitļus. Neesmu vēl visu izlasījis. Un te ir teikts, ka no 400 pāri projektiem septiņ... par pāri pa 4000 ir 700 Spānija, 300 Portugālē un 140 Grieķijā. Tātad tie ir īstenotie projekti. Nu, tad jautājums ir, kā Eiropas investīcija banka vērtē iespējas, ir tīpaši Eirozonā, attiecībā uz to, ka varētu turpināt īstenot projektus, kas veicina izaugsmi. Un, nu, tad nākamais jautājums ir par projekta uh, par, par projektu obligācijām. Jūs runājam par 12 projektiem, kuriem ir atvēlēti 230 miljoni. Nu, tad jautājums ir, kā ir ar to spiedienu no dalību valstīm vai arī no komisijas puses, vai nebūs tā, ka jūs būsiet spiesti atteikties no savas izvēles brīvības. Nākamais aspekts ir par jūsu projektiem, kā ir šeit uh, sektorālais sadalījums, un dzirdēju arī, ko teica kolēģis Gigolds, un es nepiekrītu tam, ko viņš teica, es to pasaku skaidri un gaiši, joprojām energodrošība un uh, energopiegāžu nodrošinājums ir dalību valstu uh, pienākums, un tas neatbilst stratēģijai, un 2015. gadā mēs paredzam pilnu atbildību. Skaidrs, ka mēs būsim atbildīgi uh, uz attiecībā uz turpmākajiem desmit gadiem. Un kas mani interesē ir, kuros sektoros uh, Eiropas investīcija banka strādā, un tad, tad kādas ir jomas attiecības enerģētika. Paldies! Uh, thank you. Alvi. Paldies! Man vēl ir palikuši vairāki runātāji, trīs. Došu vārdu Teodoram. Man ir tikai tās tehnisks jautājums. Uh, Ja e, Eiropas investīcija banka ir bezpeļņas, kāds ir uh, akumulētās peļņas, uzkrātās peļņas avots, uzkrātā peļņa, ko banka ir paturējusi? Tas bija tiešām īsi. Paldies! Silvija, lūdzu. Paldies! Labdien, Hojera kungs, paldies, ka jūs esat šeit. Runāšu franciski. Par 2005. un 2006. gadu EIB uh, eh, publiski aicināja mm, ieguldīt līdzekļus un palielināt uh, kapitālu. Vai jūs uh, esat domājuši par šādu veidu kapitāla palielināšanu? Tātad, jo trūkst šobrīd kapitāla, lai finansētu investīcijas, un no otras puses, uh, ņemot vērā uh, likmes, eh, noguldījuma likmes, kas eh, Eiropā šobrīd ir eh, zemas. Wolf. Ja, oh, ja, <clears throat> ja. Vielen Dank, Sharon. Drei kurze Fragen. Sie haben von Paldies, man ir trīs īsi jautājumi. Jūs runājat par bankas lielisku reputāciju. Mm, kā mēs varam, no kurienes nāk tad šī lieliska reputācija? Tikai no tā, ka jūs tik labi darbojaties, vai tas ir arī saistīts ar dalību valstu iesaisti. Tad, tad kā jūs bankas veiksmi un vai jūs varat uh, to izmantot, lai um, gūtu tādu papildu labumu attiecībā, piemēram, uz uh, tādu projektu kā eiro obligācijas. Otrakārt, runājot par projektiem, kāda ir jūsu sistēma attiecībā uz veiksmas kontroli? Kad jūs varat pateikt, mēs esam apmierināti ar šo projektu? Vai tur ir makroekonomiskie faktori vai kā savādāk? Tad kā jūs kontrolēt, kāde, kāds ir veiksmas risinājums? Un cik liels procents projektu tik tiešām ir veiksmīgi? Un treškārt, kāda ir Eiropas investīciju bankas attiecības ar ar Londonā esošu Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku, vai jūs papildināt viens otru, vai arī esat konkurenti? Paldies! Thank you! Paldies, Viki, došu vārdu un redz vēl vienu pieteikušos runātāju. Lūdzu. Paldies, Hojer kungs! Jā, ir ļoti svarīgi uh, atcerēties, ka ir jābūt iespēja atteikt aizdevumus projektiem, kas ir pārāk riskanti un var ietekmēt negatīvi reputāciju. Grozījumos mēs iesniedzām priekšlikumu par uh, riska reitingu, un mēs teicām, ka uh, ierosinājumu, ka bankām, kas piedalās projektu finansēšanā kopā ar jums, ir jau varētu, bankas varētu būt ar mazāku riska reitingu, jo tas uzlabotu projektu finansēšanu. Par, pilot, eh, par projekta obligācijām. Es esmu bijusi pozitīvi noskaņot par šo projektu, bet jānodrošina, lai eh, tur varētu iesaistīties visas dalība valsts, visas 27 dalība valsts, piemēram, eh, manā valstī ir ļoti labs projekts un Katru reizi, kad es viņiem jautāju, kāpēc jūs eh, neprasat naudu EIB, tad uh, vienmēr saņem atbildi, ka tas ir pārāk dārgi, pārāk birokrātiski. Ko jūs darīsiet, lai varētu iesaistīt visus 27 dalību valstis? Lūdzu, palīdziet man izprast, kāpēc uh, manas iestādes apvienotajā karalistē domā, ka Eiropas investīcija bankas finansējums nav mums piemērots. Bet iespējams mēs varam šo jautājumu apspriest divpusēji arī pēc šīs sanāksmes, jo es tiešām gribu to izprast līdz galam. Paldies, Šanpieraudi. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos, ka nokavējos, bet uh, uh prezidenta kungs, es gribētu sākumā jūs, uh, jums pateikties par uh, parlamentam pievērstu uzmanību, jo neviens jums uh, Eh, jūs vadat ļoti tādu starp eh, institucionālu eh, banku, un es esmu aizvietotājs šajā komitejā, bet tomēr darbojos kontrol, budžets kontrols komitejā, tur esmu pastāvīgais deputāts, un gribētu jautāt divas lietas. Eiropas investīcija bankai nav banku uzraudzības un nav regulācijas uzraudzības kādu 3-4 gadus mēs prasam, lai būtu kaut kāda uzraudzība un kontrola. Mēs izmantojam arī juridisko bāzi, kuru uh, Eiropas komisija taisās uh, izmantot Banku Savienībai. Jūsu priekšgājējs bija kā pozitīvi noskaņots, bet uh, politiskais risinājums netika rasts un uh, Eh, Dalībvalsts ļoti daudz izmanto EIB, un mēs negribam, lai jūs zaudātu savu 3A reitingu. Otrais jautājums. Parlaments vairāk kārt ir eh, nobalsojis un grib kļūt par uh, Es atvainojos ne parlaments, bet Eiropas Savienības sakrunātājs, lai kļūtu par EIB akcionāru. Kādas ir jūsu sajūtas un domas par to, ka Eiropas Savienība uh, papildus dalību valstīm kļūst par uh, EIB akcionāru? Paldies. Thank you. That's... Paldies! Tie ir tagad ir runājuši visi, kas bija pieteikušies. Jautāšu Morokungam, vai viņš vēl vēlas kaut ko teikt, vai mēs varam atvēlēt visu pārējo atlikušo laiku Hojer kungam, lai atbildētu. Marokungs, vai jūs vēlties atbildēt? Nē, es labāk uzklausīšu Hojer kunga atbildes un vienlaicīgi pateikšos arī ēnu referentiem, ka ir piekrituši strādāt pie šī dokumenta. Paldies! Mums ir jāsāk izskatīt nākamais jautājums eh, pus 11. bet tagad jums ir laiks, lai atbildētu uz izteiktiem komentāriem jautājumiem. Paldies! Paldies! Nu, es nevarēšu, protams, atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem, un attiecīgi varēšu atbildēt rakstiski. Un lūkšu arī um, maniem kolēģiem lai viņi atbildētu, piemēram, Gulārkunga ziņojums. Jā, man tiešām ir nepieciešams pārbaudīt dokumentus, lai varētu atbildēt. Nālos arī teikt, ka tie jautājumi, kas ir saistīti ar enerģētikas politiku, par šiem jautājumiem ir jādiskutē daudz plašāk saistībā ar Eiropas Savienības enerģētikas politikas nākotni. Tie viedokļi, kas šodien jau ir izskanējuši, arī ļoti dažādi. Jūs redzat, ka banka ir diezgan sarežģītā situācija, ja mēs runājam par 27 eh, valstu banku. Tas nozīmē, ka man ir 27 eh, šefi un visiem ir jāatskaitās. Un tā ir banka, un bankai ir enerģētikas politikas jomā ļoti ambicioza eh, darba, ambicioza darba programma. Vides projektu ziņā ir uh, diezgan liels apjoms invest, in, investēts. Uh, kādu 50 miljonu eiro ir investēta. Bet jautājums par to, kā ir ar enerģētikas politikas stingrām līnijām, par to ir jādiskutē ar uh, dalību valstīm, un to mēs darīsim rudenī, kad mums būs li liela konference, un runāsim atkal un atkal par uh, pamatlietām enerģētikas politikā. Runājot par ogles, atom, uh, ogles uh, elektrības stacijām, tad uh, šeit mums ir jākonstatē, ka ir daži dalība valsts, kas ir ārkārtīgi sarežģītā situācijā, un šīm valstīm ir jāpalīdz. Un mēs noteikti nevaram likt dalību valstīm uh, kas šobrīd atrodas ļoti sarežģītā situācijā. Mēs nevaram viņiem likt strādāt tagad uh, eh, eh, augsti tehnoloģiskā vidē. Bet ir jāsaprot, ka mēs šeit runājam par tādu fundamentālu nostāju, jābūt ļoti līdzsvarotiem. Gigaldi par, uh, par oglēm un par, uh, par ekoloģiskām oglēm. Uh, Uh, jā, tiešām banka šeit ir daudz ko darījusi. Mums ir situācija tagad ir. Situācija ir jākontrolē. Un skaidrs, ka mums nav visos gadījumos uh, attiecīgo zināšanu, lai izvērtētu, kurā projekta ir, iesa ir vērts iesaistīties un kurā nē. Jebkurā gadījumā ir jābūt daudz piesardzīgākiem un uzmanīgākiem. Uh, Jautājums par likviditātes uh, uh, pieeju mēs, protams, varam jums arī sniegt informāciju arī no juridiskiem tekstiem, kas, protams, ir uh, svarīgi, bet ir ļoti svarīgi, lai Eiropas investīcija bankai būtu piekļuvi Eiropas centrālās bankas likviditātes instrumentiem. Tas nenozīmē, ka obligāti mēs to izmantosim, bet tas, tā ir, tas ir labs signāls tirgū. Uh, Jo vienkārši mēģiniet saprast, kad mēs dabro, da, darbojamies tirgu, ir skaidri zināt, ka mums ir šī, šīs drošības tīkls, šīs nodrošinājums. Ja kas, tad mēs varam to izmantot, bet, protams, nekas jau nav akmenī cirsts. Mēs varam atkal un atkal ar Eiropas centrālo banku mainīt savu vienošanos tā, lai šo jautājumu attiecīgi iekļautu. Šajā kontekstā ir ārkārtīgi svarīgi, un, un te ir daudz priekšlikumu, uh, Daudz no šiem priekšlikumiem tapa pirms eh, es vēl pats eh, sāku strādāt bankā, es vēl biju finanšu ministrs un tika uzskatīts par potenciālo prezidentu. Var teikt, ka Eiropas investīcija banka tika uzskatīta par otro uh, pēdējās cerības aizdevēju. Un kamēr man ir teikšana uh, bankā, es ļoti gribētu, lai mēs no tā uh, atteiktos, jo, ja mēs tā darītu, tad mēs lielā mērā nepareiz novērtē tiek runāts par eh, tā, tā saucamiem bazuka risinājumiem, un mēs negribam mainīt savu situāciju, jo, ja mēs tā darīsim, tieši tā, ka nonāksim šajā situācijā, tad mēs a, eh, savu reputāciju finanšu tirgos vienkārši zaudēsim runājot par spiedienu, kas jau tika pieminēts, un par projektiem, kas mums it kā tiek uzspiesti, Eiropas parlaments, var teikt, ir imūns pret nacionālo spiedienu, tāpēc es ceru, ka Eiropas parlaments mums arī palīdzēs. Vienošanās ar Grieķiju izskanēja arī jautājums par to. Runāšu angliski. Implement that finally. Mēs gribam beidzot īstenot šo līgumu, un es nekad eh, nepiedalījos šajā nomēlošanas kampaņā starp Grieķijas iestādēm, Trojka, Reihenbach kungu, nacionālajiem parlamentiem un banku. Visā šajā procesā, kas norisinājās, tas bija pilnīgi bezjēdzīgs. Mums ir jārisina konkrētas problēmas. Un mēs visi ļoti labi zinām, cik daudz laika Grieķijā šogad ir pazaudēts. Tur bija vēlēšanas, referendums, kas izrādījās nevajadzīgs, tad vēlēšanas, pirmās vēlēšanas, otrās vēlēšanas. Un šajā situācijā, kad mēs vedām sarunas ar Grieķijas iestādēm, un es eh, varu teikt, ka šīs sarunas ir bijušas ļoti veiksmīgas, un šis process turpināsies. Es ceru, ka komisijas piekrišanu mēs drīz saņemsim un konkurences uh, apsvērumu dēļ uh, šeit ir nepieciešams komisijas apstiprinājums, bet tiklīdz tas būs saņemts, momentāli sāks ieplūst nauda un mēs darīsim to, ko esam apņēmušies darīt. Bet mums ir nepieciešama skaidra Grieķijas valdības apņemšanās, un uh, šis attiecas uz infrastruktūras projektiem. Un ar infrastruktūras projektiem ir divas problēmas. Uh, Pirmkārt, mēs eh, vēl joprojām runājam par pāris lieliem ceļu būvis projektiem, kas ir vēlreiz jāpārskata, jo eh, ņemot vērā ekonomisko dzīvot spēju, šeit ir vēl dažas jautājuma zīmes, kas ir jānoņem. Un tad vēl ir jautājums par attiecībām starp koncesionāriem, Grieķijas valdību un mums. Un sakot pavisam atklāt, tas ir īsti murgs. Un tāpēc mēs esam Hacidāki un Sanāras kungam teikuši, vēlreiz, lūguši vēlreiz par to pārdomāt. Mums ir nepieciešams, lai Grieķijas valdība strādātu kopā ar mums, lai šie projekti īstenotos. Un es domāju, ka šis ir ļoti labs risinājums. Un, ap citu, mums ir vēl viena problēma, kur varētu palīdzēt risināt arī Eiropas parlaments. Pēdējo divu gadu laikā mēs esam atklājuši, ka ir ļoti grūti veikt struktūrālo fondu pārplānošanu. Tas ir tas, par ko mums ir jārunā, runājot par finanšu plāniem. Tāpēc, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu pārslēgties no tām lietām, ko plānojām pirms desmit gadiem, uz to, kas ir vajadzīgs šobrīd. Piemēram, runājot par Grieķiju, bija gandrīz neiespējami pārslēgties no enerģijas projektiem reģionā, konkrētos reģionos, jo nauda no struktūrālajiem fondiem bija paredzēta konkrētiem reģioniem un pārvietot šo finansējumu uz transporta projektiem. Šis ir pārāk ilgstošs process lai vienoties no vecmodī, vienotos par pārēju no vecmodīgiem projektiem uz jauniem efektīviem projektiem, piemēram, vīdes un enerģētikas jomām. Un šeit ir arī vieta sarunām starp eh, padomu komisiju, parlamentu, lai paredzētu lielāku elastību šajā plānošanā. Runājot par absorpcijas kapacitāti, jā, nu tā ir liela problēma, sevišķi dažās valstīs. Nu, jūs jau zināt, kurās. Es domāju, ka ir nepieciešams saredzēt trīs, eh, saskatīt, ko skatīt kopā trīs Eiropas Savienības politiku aspektus. Ja mēs gribam, lai uzlabojas eh, absorpcijas kapacitāte, tad ir jābūt arī plašākām tehniskajām konsultācijām. Tehniskās konsultācijas kļūst par vienu no svarīgākajiem jautājumiem mums. Un tagad, kad mēs runājam par ļoti ambiciozu operatīvo plānošanu 2012. gadam, un darbības paplašināšanu 2013. gadā. Tad mēs nevaram teikt, mēs vienkārši darīsim to pašu, ko mēs darām, bet vairāk. Mums ir jānonāk, jāpanāk dinamiskāka darbība, mums ir jāfinansē inovatīvāki projekti, mums ir vairāk jārunā ar saviem klientiem, lai panāktu labākus rezultātus. Tas nozīmē, ka mūsu konsultatīvā kapacitāte ir jāpastiprina. Tas, ja tas jau ir viens no bankas spēkiem, proti, ka mēs varam ne tikai aizdot naudu, bet arī nodrošināt konsultācijas, kas atrodas attiec uz darbību ārpus Eiropas Savienības. Es domāju, šeit Eiropas Investīcija bankai ir ļoti svarīga loma. Proti, mēs eh, palīdzam realizēt projektus arī tālu no Eiropas Savienības robežām bet, piemēram, runājot par eh, vīdes, par infrastruktūras enerģētikas projektiem, tad šo projektu panākums lielā mērā ir noteikusi Eiropas investīcija, investīcija bankas iesaistīšanās. Un tas ir saistīts ar mūsu bankas ārējo mandātu, ārējās darbības mandātu. Vidusjūras reģions ir tāds ļoti labs piemērs un vidusjūras reģionā mums kā Eiropiešiem jāturpina savu ieguldījumu, jo šeit ir ļoti sarežģīti apstākļi reizēm, bet mūsu tikšanās pagājušajā nedēļa bija ļoti veiksmīga. Mēs ļoti labi sadarbojamies ar Eiropas rekonstrukcijas attīstības banku. Šeit arī tika uzdots jautājums par Eiropas rekonstrukcijas attīstības banku. Mēs esam akcionāri šajā bankā un tur ir daudz akcionāru gan no Eiropas Savienības, gan no ārpus Eiropas Savienības. Tātad eh, šeit kopīgi tiek noteikti mērķi, kas nevienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības mērķiem. Šeit ir neliela atšķirība. šeit arī nelielas atšķirības, runājot par to, ka mums ir jāievēro Eiropas Savienības procedūras un kritēriji, jo, piemēram, Citās valstīs, Krievijā, Jaunzēlandē, vēl kaut kur viņiem nav pienākuma ievērot tos pienākums, tās saistības, kādas ir mums pret jums, pret uh, citām Eiropas institūcijām. Bet, nu, situācija ir atšķirīga, un mums tas ir jāņem vērā, sadarbojoties ar Eiropas rekonstrukcijas attīstības banku. runājot par e, Eiropas rekonstrukcijas attīstības banku, kad notika visas šīs pārmaiņas lielās, Eiropas investīcija banka nebija gatava tām, jo tad Eiropas investīcija bankai būtu bijis jāuzņemās un jāpieņem izaicinājumi Austrum Eiropā. Uh, bet tur iesaistījās Eiropas rekonstrukcijas attīstības banka, bet nu, mums nevajadzētu atkārtot šīs pašas kļūdas uh, vidusjūras reģionā. Mēs, tātad mūsu sadarbība ar Eiropas rekonstrukcijas attīstības banku ir ļoti laba. Mm, man ir eh, tieši kontakti ar Eiropas rekonstrukcijas attīstības bankas prezidentu, un mēs cenšamies sakoordinēt savas darbības, piemēram, Grieķijā jo tas, kas Grieķijā ir vajadzīgs vismazāk, ir nekoordinēta, nesaskaņota starptautiskā palīdzība. Mums ir jākoncentrējas uz to, ko katrs no mums var izdarīt vislabāk. Un, piemēram, privatizācijas jautājumos eh, eh, Eiropa ir labāka pieredze. Mums atkal varbūt investīcija jautājumos ir labāka pieredze un mēs varam izdarīt vairāk. Uh, jo pretējā gadījumā nebūtu jēgas, ja mēs esam Eiropas eh, rekonstrukcijas attīstības bankas direktoru padomē un piekopjam kādu pilnīgi citu stratēģiju. Nu, un tas, ka Eiropas rekonstrukcijas attīstības banka ļoti lielā mērā iesaistījusies eh, dienvidos. Tas ir līdzsvars, kas mums visu laiku ir jāmeklē. Uh, Mūsu bankas mērķis ir definēts līgumā, un mērķis ir saistīts ar Eiropas Savienības mērķiem. Kohēzija ir viens īpašs mērķis, un līdzsvara panākšana Eiropas Savienība, tas ir viens no pamatmērķiem, tāpēc arī skaidrs, ka šī situācija nav pilnībā līdzsvarot. Ir tā, ka dažās jomās ir jāstrādā vairāk, dažās ir mazāk. Un jāsaprot, kā Eiropas investīcija banka ir 27, drīz jau 28 valstu banka, un kā tad savādāk? Nu, iztēloties vienkārši situāciju pēdējā pusgada laikā, man bija nepieciešamība strādāt ļoti cītīgi, lai uh, uh, finanšu ministrus pārliecinātu, lai viņi palielinātu kapitālu. Ja es eju uz pie Džordža Osborna un, un saku viņiem, dodiet man 1,6 miljārdus, bet es tā īpaši nefinansēšu nekādus projektus jūsu valstīs. Nē, nē, lūdzu ņemiet vērā, ka mēs šeit runājam par 27 valstu banku. Lūdzu, nekādā gadījumā nedomājiet, ka Lielbritānija saņem uh, nepietiekami daudz Eiropas investīciju bankas uh, projektu. Protams, mēs varētu uh, darīt, bet uh, lūdzu ņemiet vērā, ka vispār Lielbritānija laikam vairs nav neviena pat vilciena. Jā, mums ir jārunā, saka Fordas kundze. Runājot par prioritātēm attiecībā uz enerģētiku, uz citām lietām. Es domāju, ka ir skaidrs, ka Eiropas investīcija banka ar savu milzīgo investīciju potenciālu turpmākajos gados ir jā, jāstrādā saskaņā ar prioritātēm, kas ir noteikts Eiropas Savienībā. Un tāpēc arī interesanti redzēt, kā notiek diskusija attiecībā uz Connecting Europe instrumentu. Mēs uzskatām, ka tad, kad mēs runājam par Eiropu globalizācijas procesā un kad mēs runājam par Eiropas stiprināšanu globalizācijas procesā, tad ir absolūti skaidri, ka tiek runāts par tiem uh, deficītiem, par tiem trūkumiem, kas mums ir attiecībā uz uh, tehnoloģiju sabiedrību. Mēs uh, esam gatavi strādāt sadarbībā ar Eiropas komisiju attiecībā uz informācijas tehnoloģiju pusi, un tajā pašā laikā mēs skaidri saprotam, uh, ka enerģētikas eh, tirgus vai enerģētikas piegādes maiņa darbosies tikai un vienīgi tad, ja mēs mainīsim situāciju. Mums ir nepieciešami tīkli, un tas ir investīcija apjoms, ko neviens nevar nodrošināt. Un te mēs runājam par konkrētiem priekšlikumiem. Un dažas no šīm lietām m, mm, vēl nav īstenotas tādēļ, ka dalību valstis nav pieņēmušas normatīvos aktus vietējā līmenī, kas nodrošina e, energo uh, projektu nodošanu tālāk. Tas ir otrais aspekts. Un tad ir arī tas aspekts, par ko es daudz runāju, uz zināšanām balstīta ekonomika. Katrā prezentācijā par to mēs runājam. Es uzsveru to, ka ir nepieciešams investēt vairāk inovācijas, vairāk pētniecībā un attīstībā. Uh, Un jūs, ja jūs skatāties, kas šobrīd notiek dalību valstīs, es teiktu, ka tas ir ļoti maz. Un tas, ko mēs šobrīd darām attiecībā uz globalizācijas izaicinājumiem, manuprāt, tur mums diezgan labi iet. Par, um, par kontroli, kas ir saistīta ar to, cik veiksmīgi mēs esam tāda tad rezultativitātes kontrole. E, mēs varam skatīties uz atsevišķiem projektiem un detalizēt, tur rodas zināmas problēmas. Var, protams, skatīties visapkārt un uh, Visapkārt ir projekti, kas pirms 15 gadiem jau ir apstiprināti, un dažreiz mēs skatāmies, kā vispār ir iespējams apstiprināt šādus projektus. Varbūt jūs skatāties, ka uz šīs salas ceļu jau ir vienkārši padaudz, nu tad mums ir jāmācās no šīs situācijas un jāpasaka sev, ka mēs to vairs nedarītu. Lai mēs skaidri pateiktu, ka jā, tādas lietas notiek, tad ir svarīgi aizsargāt Eiropas Savienības intereses. Un šeit es diezgan kritiski skatos uz vienu projektu, kas šobrīd uh, tiek pabeigts, un uh, ir svarīgi, svarīgi nodrošināt to, lai bankai nebūtu zaudējumu. Mūsu mērķis ir nodrošināt mūsu mm, uh, ieguldītāju drošību, tā lai banka aizsargātu sevi. Ir svarīgi parūpēties par savām rezervēm, jo uh, Ja mēs nerunājam par, ja, mē, ja mums nebūtu to rezervju, kas 40 gadu laika ir akumulēts, tad mēs vispār neko nevarētu darīt, jo savādāk mums būtu jāpaļaujas uz to kapitālu, ko iemaksātu dalību valstis. Vienkārši jāsaprot tāda situācija. Mūsu mērķis ir jāpalielina peļņa tālāk, ir jāturpina. Pavisam īsi izteikšos par uzraudzību. Un diskusijas, kas mums bija iepriekšējā nedēļā par uh, banku savienību un par instrumentiem, kas ir vajadzīgi. Mēs esam ļoti gandarīti. Runājot par Luksemburgas centrālo banku, ko tā šobrīd spēlē, un visi ar mums sadarbojās, mēs varam lieliski sadarboties ar Eiropas kolēģiem, bet ja Eiropas centrālā banka gribētu lietas darīt uh, viņu stilā, tad mēs ar lielāko prieku sadarbosimies. Uh, Jā, un pārējos uh, jautājums atbildēšu rakstiski. Paldies. Um, we must move on, Werner. Nu, tad mums ir jāvirzās uz priekšu, jāpieiet pie nākošiem jautājumiem, tāpēc lūkšu jums iesniegt jautājumu uh, rakstiski. Rakstisks jautājums. Eiropas investīcija banka ir milzīgs potenciāls, lai palīdzētu un izvērtētu projektus attiecībā no Uh, no efektivitātes viedokļa. Vai jūsuprāt ir iespējams varbūt izveidot no jums tādu Eiropas projektu uh, vērtēšanas aģentūru? Jā, nē, ir atbilde. Ja kādam ir kādi vēl jautājumi, kas nav atbildēti, tad lūdzu jūs varat nosūtīt savu jautājumu. Jā, Right, we are going to move straight on very quickly. Labi, tad turpināsim, pavisam ātri pāriesim pie mūsu nākošā darba kārtības jautājuma. Es lūdzu telpā ievērot klusumu, ja jūs dodaties ārā, lūdzu, runājiet ārpus šīs zāles. Tā, tad mēs pārējām tagad pie krimināla sankciju uh, iekšējā, eh, direktīvas par iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanu un tirgus manipulāciju. Eh, referents saka, ka viņai īpaši daudz laika nebūs vajadzīgs, dod viņai vārdu, kā es teicu, mēs mainam šo ziņojumu eh, izskatīšanas kārtību. Tā tad 16. jautājums. Lūdzu, visi, kas runā, dodieties ārā, mums nav laika, ko kavēt. Okay. Um, thank, thank you very much and... Liels paldies! Es teicu, ka man īpaši daudz laika nevajadzēs un galvenokārt tāpēc, ka par uh, lielāko daļu šo jautājumu grozījumi ir uzlabojuši tekstu, grozījumi ir labi un sadarbība ar ēnu referentiem ir bijusi izcila. Uh, pavisam īsi gribēju Šaron tikai pastāstīt uh, un norādīt, ka mums bija divas ēnu referentu sanāksmes. Mēs tagad esam panākuši visus kompromisu grozījumus, tie tiek tālāk nosūtīti. Uh, ēnu referenti nāks atkal klajā ar kādiem tehniskiem jautājumiem, ierosinājumiem, bet darbs tik tiešām rīt uz priekšu un vēlreiz gribu pateikties par izcilu labo sadarbību, par idejām no kolēģiem, par grozījumiem. Mēs esam tagad uh, izskatījuši šos benchmark jautājumus par Laiburu, Euroburu un uh, par iespējamām manipulācijām, ar, tāpat ar Barņiekungu esam sazinājušies, lai varētu vienoties par tādu kopēju līniju ar komisiju šajā jautājumā. Protams, ka mums darbs būs jānoslēdz, tad, kad mēs uzsāksim trilogu un uh, sarunas, bet uh, viss pagaidām norit gludi. Kā jau es teicu, mums uh, nav paredzēta uzklausīšana, un gribu tikai atgādināt kolēģiem, ka. Uh, mums ir paredzēta uzklausīšana, es gribētu aicināt jūs to apmeklēt, un mums būs arī videokonference. Un, uh, Mums arī komisārs Banjē kungs piedalīsies, Almoņas kungs, tātad tā būs augsta līmeņa sanāksme, un es domāju, ka tas būs interesanti, jebkurā gadījumā tālāk runājot par šo benchmark jautājumu. Mēs šobrīd izstrādājam pēdējos uh, kompromisus. Mums nācās pagarināt laika termiņu un jāsadarbojās ar Libe komiteju. Man bija tikšanās ar Libe komitejas uh, puses referentu. Atkal nekāds tāds fundamentāls viedokļu atšķirības nav, un es domāju, ka ir labi, ka Šārona. Uh, Uh, vada šīs sarunas, un mums ir tādas kopīgas kompetences daudzos jautājumos, un tāpēc ir labi rast uh, vienošanos starp komitejām, nevis uh, pretēji balsot 58 grozību iesnieku kopumā, 18 no Lība komitejas. Un domāju, ka šīs komitejas locekļi atkal ir centušies vairāk vērst uzmanību uz uh, tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulēšanu, saskaņošanu, rūpēšies par to, lai uh, būtu iekļauts definīcijas, eh, piemēram, spot eh, kontraktu regulā un tā tālāk. Viss ir ļoti loģiski grozījumi. Eh, Saņēmu daudzus grozījumus par tā saukto benchmark manipulācijām. Tātad tos esam ieklājuši kompromisā. Kompromiss atkal tiks izsūtīts. Katrā ziņā gribam skaidri šo tekstu juridiski izskaidrot. Sirpa pietikainen iesniedz grozījumu par personu, kas iesaka citai personai eh, iesaistīties insider darījumos. Vienīgais, ko Libi kolēģi ir pievienojuši tā kā no savas kompetences puses, ir tas, ka viņi grib noteikt maksimālo vai minimālo termiņu vismaz piecus gadus šādām insider darbībām, ja ir insider darbi, eh, informācija pieejama, un divus gadus eh, insider informācijas izplatīšanai, lai veiktu šādu nelegālu insider darīšanu un tilgus manipulācijas. Es principā varētu pieņemt viņu grozījumu, jo es gribu skaidri norādīt, te mēs runājam par harmonizētiem režīmiem un pieejām tirgus manipulācijai un tirgus ļaunprātīgai izmantošanai. Mēs šeit nerunājam par to, ka katrai dalībvalstī vajadzīgas vienādas sankcijas, tas nav iespējams, bet harmonizējot režīmus mums jānosaka kaut kādas liekšņi, kaut kāda līmeņa, un tas šķiet tikai loģiski. Tāpat uh, viņi grib, lai dalība valsts uzņems pienākumu apmācīt uh, attiecīgo varas iestāžu darbiniekus, dod tiem nepieciešamos instrumentus. Padomu to laikam nesap, ne, neatbalsta, bet, manuprāt, tas liekas loģiski. Man liekas, ka nav iemesla to neuzrakstīts papīri, ka dalību valstīm jārūpēs par šo cilvēku apmācību. Mēs nesakām, kā viņiem tas jādara, bet vienkārši, ka tas ir jādara. Tie, manuprāt, ir galvenie jautājumi, un eh, Tagad es arī sākšu divpusējas eh, sarunas um, ar ēnu referentiem tā, lai mēs regulu un direktīvas padarītu saskaņotas. Un arī tad mazāk varbūt neatrisināt jautājumu, mazāk svarīgi arī tos mēs vēl divpusēji pārunāsim un atrisināsim un noslēgsim šo tekstu. Paldies! Došu vārdu ēnu referentiem. Sirpu es šeit neredzu. Vai kāds runās viņas vietā? Ja nē, varbūt viņi ieradīsies vēlāk. Alde Uh, Aldis vārdā Valfs Klints. Nu, nav īsti daudz ko piemetināt, manuprāt, viņa pēc iespējas visu ir teikusi. Nu jā, mēs varam tikai teikt, ka atbalstām. Mm, es pat negribu tagad tā detalizētāk runāt, jo ir nepieciešams divpusēji runāt un tikties ar citiem referentiem. Un, manuprāt, jā, viss iet pareizā virzienā. Sven. Uh, Sven, jums vārds. Paldies. Pirmkārtām paldies uh, referentei par uh, pieeju, ko mēs pilnībā atbalstam. Domāju, ka tas ir ārkārtīgi noderīgi. Otrām kārtām uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka notiek šī uzklausīšana, un mēs, kā ēnu referenti un arī referenti, mēs esam atvērti uzklausīt priekšlikumus un rast risinājumus un integrēt tos dokumentos. Varētu kāds teikt, ka uzklausīšana ir publicitātes eh, veidošanai, bet es domāju, ka nē, mēs tik tiešām to izmantosim savā darba procesā. Tāpat atbalstam komisijas pieeju un tās papildinājumus, bet gribu piebilst, ka Mēs domājam, ka indeksu definīcijas eh, jaunajā priekšlikumā, eh, kas balstās uz vērtībām vai aprēķinātajām vērtībām, kas savukārt balstās uz procentu likmēm un cenām, ka ar to varētu nebūt pietiekami. Būtu labi paplašināt iespējamo indeksu tvērumu vai apjomu, un eh, Mums tāpēc vajadzētu skaidri aplūkot definīcijas. Runājot par mūsu grozījumiem, mēs esam uh, ierosinājusi vairākus 42. Uh, un 55. grozījumu, tīpaši šeit grib izcelt, un arī 56. grozījumu, kurš ierosina skaidri direktīvā norādīt, ka uh, attiecībā uz sankcijām dalību valstu uh, Eh, likumdošanā. Tur ir jāņem vērā ne tikai tiešais eh, finanšu ieguvums no ļaunprātīgas izmantošanas, bet arī jebkāds eh, kaitējums citām personām un tirgumu un ekonomikai kopumā. Runājot par kolēģu grozījumiem, mēs atbalstam daudzus no tiem, it īpaši domājam, ka ir vairāk uzlabojumi attiecībā uz tirgus ļaunprātīgas izmantošanas definīciju, lai iekļaut arī šo terminu behavior, uzvedība vai rīcība. Ka, ja rīcība vai uz, rīcība uzvedība var tikt uh, sodīta, ja arī tā netiešā uh, veidā rada uh, ļaunprātīgu izmantošanas. Tāpat arī sestajā apsvērumā mēs piekrītam plašākai ļaunprātīgas izmantošanas definīcijai. Uh, tā lai arī gadījumā, ja notiek netieša darbība starp šo ļaunprātīgo darbību un finanšu instrumentu. Tāpat piekrītu 3. un 4. panta grozījumiem, ko iesniegusi Sirpa Pietikainene. Pirmā mēs pozitīvi vērtējam vēršanos pret stimuliem šādai ļaunprātīgai izmantošanai, un 4. pantā mēs piekrītam, ka ir svarīgi aizsargāt pret uh, neatbilstošu atspoguļošanu vai uzrādīšanu. Tātad cilvēks, kurš uh, ir uh, izplatījis informāciju vai arī ir zinājis, ka informācija ir bijusi nepareiza vai maldinoša. Un tāpat uh, Ramons Tremosas uh, grozījums 4. pantā, kur ir runāts par uh, produktu pārdošanu neprofesionāliem investoriem, šie produkti ir neatbilstoši viņiem, tad uh, tas arī ir apliekams ar sankcijām, ja vien MIFID to neparedz. Un uh, mums ir zināmas šaubas par diviem grozījumiem. Uh, pirmais ir 23. grozījums. Silvija Gulārdi iesniegus to un norāda, ka ka šo direktīvu nepiemēro attiecībā uz informāciju, ko izplat žurnālistikas nolūkos. Mūsuprāt, vajadzētu skaidri norādīt un definēt, ka žurnālists, protams, ir aizsargāts, bet cilvēks, kurš iespējams ir izmantojis žurnālistu, lai ietekmētu tirgu ar šādu maldinošu vai insēdienu informāciju, ka š, jāparedz iespēja, ka šādu, pēc šādu cilvēku tiek vērsta uh, izmeklēšana un darbība, jo pretie gadījumā tas ir tāds, nu, apiešanas ceļš, jo tādā veidā šo ļaunprātīgo izmantošanu var teikt caur masu mēdīju palīdzību. 18. apsvērums. Volfs Klins tur ir iesniedzis grozījumu. Mēs nepiekrītam idejai, ka administratīvas un kriminālas sankcijas, ka tām ir jābūt savstarpēji izslēdzošām. Tā nešķiet arī juridiski rakstura problēma, tāpēc uh, Uz to gribam norādīt un um, ceram, ka arī turpmākais darbs ar referenti un ēnu referentiem būs labs, un es domāju, ka mēs esam tuvu uh, jau savu viedokļu saskaņošanai. Paldies! Vai kāds runās ECR grupas vārdā? Kei nav? Kāds no GOE grupas? Marīsa? Paldies, priekšsādātāji! Es arī gribētu pateikties uh, Mm, Arlīnai piekrītu uh, viņas uh, stāstījumam. Uh, centieni saskaņot grozījumus ar sākotnējo tekstu ir bijuši samērā veiksmīgi. Es negribu iedzināties pārāk lielās detaļās, bet dažkārt starp komitejām mums ir tāda nekoordinēta rīcība. Uh, Un eh, tāpēc par to es arī gribētu teikt dažus vārdus. Ir četru tipu grozījumi. Grozījumi, kur ir runa par um, uzņēmumu vai darbību, ārkārtēju uzņēmumu vai darbību. Citos grozījumos ir runa par nepieciešamību padziļināt kādas koncepcijas. Nākošā grozījuma grupa paredz Eh, iespēju paredzēt sodus, un ceturtais grozījuma bloks attiecībā uz eh, personu nolūkiem. Visā visumā mums jāpieturas pie sākotnējā projekta idejas, jo mums jābūt konsekventiem attiecībā uz to, kas sākotnēji tika iesniegts. Mēs nevaram piekrist tiem priekšlikumiem, kas pieļauj pārāk daudz izņēmumus, jo tā ir tāda slidena lieta. Mums varētu būt tiesību akts, kas ir kā tāds šveicis eh, siers ar pārāk daudziem caurumiem un uh, izņēmumiem. Mums, protams, Ir jāatrod veidi, kā definēt neatbilstoši ļaunprātīgu uzvedību. Tālāk runāt par individu nolūkiem, mums jāpatur prātā, ka ka, jā, ir jāsoda cilvēki, ja viņiem ir krimināls, eh, krimināli nolūki. Protams, būs eh, tādi neskaidri gadījumi, kurus būs grūti definēt, bet eh, doma ir eh, padarīt eh, dzīvi vieglāku uzraudzības institūcijām eh, to uzdevumu veikšanā. Tātad ir nepieciešami atbilstošie instrumenti, lai varētu respektēt tirgus integritāti. Un es esmu gatava sadarboties, cik vien tas būs iespējams. Paldies! Arī man ir daži komentāri, vai ir vēl kāds cits, kurš pirms tam gribētu izteikties par šo jautājumu? Ja nē, tad Es gribētu teikt, ka es piekrītu lielam vairumam grozījumu. Es neesmu ēnu referenta, tāpēc atļaušu tā, Vulfam to visu tālāk komentēt. Bet es piekrītu Svenam, ka administratīvās un kriminālās sankcijas nav alternatīvas. Ir iespējams, ka tiek persona sodīta abējādos veidos, tiek uzliekts sots un persona nonāk cietumā. Es domāju, ka tas ir ļoti iespējams. Protams, ka var gadīties, ka Tas gadījumi ir dažādi, bet ir iespējams uh, vesels uh, sodu kopums. Es domāju, ka to arī tiesu sistēmai vajadzētu atļaut paredzēt. Īpaši tāpēc, ka sankcijas varbūt tiek attiecinātas uz dažādiem individiem, dažādiem elementiem. Par žurnālistiku. Finanšu žurnālisti ļoti labi zina, ka tas, ko viņi ziņo, varētu ietekmēt tirgus. Un es domāju, ka tir, eh, žurnālistiem arī jārīkojas sabiedrības interešu vārdā, un tāpēc es nedotu viņiem vienkārši tā teikt eh, eh, neaizpildītu čeku, un lai viņi varētu rīkoties, kā vien viņi vēlas, un kas savukārt varētu kaitēt investoriem un, un cilvēku pensijām. Tādā gadījumā, ja žurnālists nepieņem savu sabiedrisko atbildību, tātad neizplatīt informāciju, uh, un viņi varbūt uh, rūpēs par savām interesēm, nevis par sabiedrības interesēm. Pilnībā piekrītu. Sirpas uh, grozījumiem es iesniegus arī dažus līdzīgus, ka ir uh, jāietver arī stimulus un netiešus soļus attiecībā uz benchmarkiem, aplēsēm. Tomēr, ka mums šeit diezgan plaši uz to jāraugās, esmu iesniegusi grozījumu otrajam pantam par finanšu instrumentiem, jo šeit uh, ir mūsu ekskluzīvā kompetence, bet ja mēs gribam to pārcelt kaut kur citur, tad uh, man nav iebildumu. Un darot, kā es to darīju, attiecībā uz finanšu instrumentu, tad varbūt tas radīja zinām konfliktu ar MIFID, to mums vajadzētu varbūt pārbaudīt, bet es gribēju vienkārši pārliecināties, lai tas būtu mūsu kontrolas jomā un lai mēs iekļautu tur daudz vairāk lietu nekā tikai LIBOR benchmarks vai kritērijas. Ir daudz citas lietas, kas ietekmē cenu noteikšanu un citas lietas. Un varbūt ņemot vērā to, ka tikai, nu, tāda laimīga sakatība, ka mēs kaut ko varējām darīt arī LIBOR sakarībā Varbūt tāpēc mums vajadzētu raudīties plašāk un nepieķerties pie tādas pārāk specifiska noteikuma, kas varētu palaist garām kaut ko svarīgu nākotnē. Tas īsumā viss no manas puses, ja vairāk neviens cits nevēlas izteikties. Vai komisijas pārstāvis ir kāds šeit klāt? Nē. Neviens no komisijas nevēlas izteikties. Arlīna, tad jums vārds atkal. Paldies. Uh, Šī viedokļa apmaiņa ļoti noderīga, jo tā tikai vēlreiz uh, apliecina, apstiprina to, ko jau līdz šim esam darījuši. Un, uh, gribu vēl sniegt papildus pārliecību jums visiem. Mēs uh, rīkosimies tāpat kā māra gadījumā attiecībā uz plašākām definīcijām par procentu likmēm, benchmarkiem, indeksiem, uh, atvesināto produktu kontraktiem un tā tālāk. Mēs to visu saliekam kopā, lai mums būtu plašāka definīcija par to, kas tur ir iekšā un kas ir benchmark. Māras gadījumā mēs darījām to pašu arī māt gadījumā, un es domāju, ka kolēģi to būs apmierināti. Esmu iekļāvusi visu šīs lietas arī tad, kad es aplūkoju 15 grozījumus, un uh, esmu ienesusi šos kompromisu vārdus eh, - tieši, netieši, eh, stimuls vai veicinājums. Es domāju, ka arī tur kolēģi būs apmierināti, tāpat arī kā vārds behavior, uz, uzvedība vai darbība. Svens, manuprāt, eh, runāja par 6. grozījumu, Keju, ko iesniegus. Principā esmu par, bet Tas ir ļoti sarežģīti uzrakstīts. Tas ir vesels lapas puses garumā apsvērums. Un, uh, protams, ka tas ir tāpēc, ka mūsu zināšanas ir tik smalkas, bet uh, šis formulējums ir jāpārraksta, un es to pārstrādāšu, jo es negribu, lai kaut kas būtu rakstīts tādā veidā, no kā var kaut kāds gabaliņš paņemt un interpretēt savādāk. Bet, uh, principā, doma kā tāda es atbalstu tāds neatbilstošs pārdošanas jautājums, misselling. Es domāju, ka tam ir jāiet mifidā. Uh, Es ap to esmu konsultējusies, mēs nevaram te sākt paplašināt apjomu. Un tas ir MIFID jautājums konkrētajā gadījumā. Ļaunprātīga izmantošana manipulācija, protams, norāda uz ļaunprātīgu rīcību, informācijas izmantošanu. Tā informācija var attiekties uz kādiem šādiem produktiem, bet es domāju, ka mēs te nevaram norādīt uz vienu konkrētu jomu, jo tas tik tiešām būs MIFID ziņā. Un mēda direktīva labi tur iedarās. Vēl divi jautājumi, par kuriem arī man bija bažas, bet es gribēju uzklausīt kolēģi teikto par šo grozījumu, par preses, par žurnālistikas brīvību. Nedomāju, ka mums ir nepieciešams te pārpūlēties, jo tas jau ir paredzēts, un es nodemonstrēšu to kolēģiem, ka tas jau principā ir paredzēts, un mums nav nepieciešams vēl te papildus uh, punkts, uh, kas vēl paplašina un runā te par kaut kādām tiesībām, tas jau ir ietverts, jo iepriekšējā regulā uh, regulās arī bija tādas pašas debats, un es jau esmu runājis ar Gebels kungu, kurš bija referents un kuram bija garas diskusijas ar žurnālistiem un žurnālistu pārstāvjiem, un mēs to esam jau paredzējuši. Tātad es esmu sazinājusies arī ar juridisko dienestu, esam pārunājuši, mēs vēl atgriezīsimies, bet es negribu, ka mēs atkal liksim iekšā kaut kādas teksta daļas, kur atkal un atkal tiks minēts tas, kas jau vienā jomā ir ietverts un paredzēts. Mēs negribam te radīt kaut kādus uh, apiešanas mehānismus, mēs negribam kādu izslēgt. Uh, vai kaut kādu cilvēku daļu izslēgt. Un ir bijuši gadījumi, ka žurnālisti ir bijuši iesaistīti šādā ļaunprātīgā darbībā un informācijas tālākā nodošanā. Tā ka mums ir jānodrošina, lai mēs te neredam kaut kādas eh, darbības iespējas. Vēl viens jautājums. Man prieks, ka jūs par tiem izteicāties. Tas ir jautājums par kriminālām eh, un administīvām sankcijām. Domāju, ka te ir pārpratums. Un šeit Lība komiteja ir lūgusi mūs respektēt uh, nebesīdiem principu. Tas ir tāds dubulta soda vai dubulta apdraudējuma princips apvienotā karalistē. Tas nenozīmē, ka neuzliek kriminālās un administratīvās sankcijas, bet ka tiek uzlikts dubultas kriminālās sankcijas. Mēs pieņemsim nebesīdiem principu, jo uh, Savienības tiesa jau skaidri par to ir izteikusies, un es jums varu uh, nosūtīt spektra gadījumu lietu, kurā ir norādīts, ka jā, var tik tiešām attiecināt, uzlikt uh, kriminālās un administratīvās sankcijas, bet nevar uzlikt divas kriminālās sankcijas. Un tāpēc es nebesen idem referents šeit varu pieņemt, bet es neesmu gatava to pieņemt, ja Lība komiteja to interpretē kā to, ka nav iespējams uh, uh administratīvās un kriminālas sankcijas. Dažas valsts to izmanto, Francija to izmanto. Uh, Viņi kombinē kriminālās un uh, administratīvās sankcijas. Ko mēs varam darīt? Mēs varam, mēs varam protams, skatīties, kā juristi to dara dažādās dalību valstīs. Un Laiborku gadījumā dažas bankas ir maksājušas jau administratīvos sodus Bet dažas ir prasījušas, ka ir nepieciešams krimināls sots, tāpēc, ka tas ir krimināls pārkāpums. Tāpēc nevajadzētu pārrakstīt to, kas jau ir uh, tāda piekopta prakse. Katrā ziņā nevajag vājināt šo tirgus ļaunprātīgas uh, izmantošanas uh, sankciju likumu, kad nav nepieciešams to darīt. Mums ir katrā ziņā jāsaglabā šī iespēja izmantot kriminālas un administrīvas sankcijas. Es vēl strādāšu un nosūtīšu jums dokumentu šonadēļ, tā ka jums vēl būs iespēja tos saplūkot tālāk. Also... Uh, Paldies! Es arī vēlos uh, atgādināt kolēģiem, ka notiek uh, uzklausīšana par Liboru, un tā ir nākamajā pirmdienā, 24. septembrī, pulkstens trijos. Un Čārlīs būs priekšsēdājs šajā uzklausīšanā, un viņš ir arī uh, referents dokumentos par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Mums eh, šeit pietiekušies interesanti runātāji, un es esmu pārliecināta, ka mūsu komitejas locekļi būs ieinteresēti šajā pasākumā. Kas attiec uz direktīvu, tad grafiks ir sekojošs. Mēs plānojam balsošanu 8. oktobrī, kas nozīmē, ka mēs līdz 16. janvārim varētu izskatīt šo jautājumu plenāru sēdē. Tāds ir šis laika grafiks attiecībā uz direktīvu, kas nedaudz atšķiras no regulas. Paldies par šo. Atvainojos, gribēju vēl piebilst, mums bija arī tiešsaistes anketēšana pirms uzklausīšanas. Mums ir arī daudz atbilžu, tādas detalizētas atbildes, un mēs eh, tās jums izsūtīsim šonedēļ, lai jūs to varētu saņemt pirms pirmdienas, jo iespējams tur arī interesanti aspekti. Un man prieks, ka komisija sekoja mūsu piemēram un arī izmantoja šādu anketēšanu. Tātad virzamies līdzīgi. Atvainojos. Tātad 8. oktobrī balsojums gan par direktīvu, gan par regulu, ne tikai par direktīvu. Un tagad mums ir jāatgriežas pie darba kārtības jautājuma, 15. jautājuma, kas ir Marijas Taisenes ziņojums. Bet man ir paziņojums. Varbūt man. Eh, labi, Langenkungs vēlas izteikties. Kā jūs zināt, tad eh, prezidentu konference ir lūgusi Ekons sagatavot ziņojumu, tātad tas būs Eiropas parlamenta atbilde uz Van Rompeja ziņojumu par patiesu ekonomikas monetāro savienību. Tas ir Taisens kungs, eh, kungs ziņojums. Un priekšsētāji uzsvēra, ka ir nepieciešams atbildēt gan uz Van Rompējas starposmu ziņojumu oktobrī pirms Eiropas padomas un arī par uh, galīgo ziņojumu decembri. Un laika grafikā ņemt vērā visi šie ierobežojumi, kas nozīmē, ka laika grafiks ir ļoti saspringts. Ja vēl paturam prātā citas prasības, piemēram, valodas, lingvistiskās prasības, Un tāpēc 24. septembrī tikšas jautājums izskatīt. Šulca kungs zina par šo jautājumu, arī par ļoti saspringto laika grafiku, un viņš skatās, vai mēs varam nedaudz pagarināt termiņus, varbūt tulkojumu varētu veikt ātrāk kā pātrinātu. Un sekretariāts jūs informēs, vai mēs, vai mums ir kādas iespējas šos termiņus pagarināt. Uh, bet šobrīd droši būtu pieturēties pie 24. septembra kā galīgā termiņa, lai jūs būtu gatavi uz to. Mēs ceram, ka mēs dabūsim kādas papildus dienas, bet 24. septembrī tātad pulkstens piecos. Un es gribu vēl vērst jūsu uzmanību uz to, ka paredzamie ziņojumi par vienoto uzraudzības mehānismu, nododot uzraudzības uzdevums Eiropas centrālajai bankai, un eBay ziņojums. Tie ir atkal Taisvans kundzes un Gigalda kungas ziņojumi. Arī šeit laika grafiks būs tikpat saspringts. Kā jūs jau zināt, tad uh, jūnija paziņojums, ar ko nāca klajā Eirozonas vadītāji, uh, šeit tika runāts par vienoto uzraudzību un bija teikts, ka šis jautājums jāizskata līdz gada beigām, un ka tam būtu jāsāk darboties ar 1. janvāru nākamo gadu, un šis ir tas laika grafiks, pie kā daudz cenšas pieturēties. Es zinu, ka tas ir ļoti saspringti, bet mums ir jādara viss iespējams, lai arī šī institūcija varētu ātri darboties un lai mēs neizkristu no šī jautājuma apspriešanas, lai mēs sekotu padoms darbam. Un tāpēc mums ir jānosaka šāds laika grafiks, jo mums jāņem ārā, vērā arī visas tulkošanas vajadzības un citas lietas. Werner, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā. Gribētu runāt šeit par procedūru, par laika grafiku. Padomes regulas gadījumā mums ir tiesības uzklausīt, bet tad mums bija iespēja runāt ar Dragi kungu un Barnie kungu, tā lai mēs varētu attiecībā uz EBA, mēs varētu šos dokumentus izskatīt kopā, un tas attiecas arī uz nepabeigtiem projektiem. Un arī šeit mums ir nepieciešams visi dokumenti CRD4 un arī citi projekti, kas šobrīd norit tā, lai mēs arī būtu tur iesaistīti. Tāpēc es domāju tīri par procesa runājot, mums tā arī ir jādara. Tā lai sanāk tā, ka ja mēs ļaujamies uh, spiedienam, bet savukārt padome uh, savā tikšanās uh, Nikosijā, viņi saka, nē, ne, nekas tik ātri nenotiek un viss. Un, ja es pareizi atceros, bija no Zviedrijas trīs paziņojumi no Polijas un no Vācijas šajā uh, tikšanās un diezgan nopietni uh, tika apdraudēts, apdraudēta vienošanās par laika grafiku. Ja mēs ļaujamies, ka mūs šādi ietekmē, tad mēs šādā veidā atdodam samas, savas demokrātiskās tiesības. Tāpēc arī mans priekšlikums attiecībā uz laika grafiku mēs pamanām ļoti nopietnu spiedienu. Un svarīgi, lai mūsu referentiem būtu iespēja ļoti nopietni strādāt šajā ārkārtīgi sarežģītajā o, dokumentā, jo padome nekāda nav mums palīdzējis, kad mums ir nepieciešams ātri rīkoties. Sanāk tā, ka šajā gadījumā mēs ļaujamies, viņi o, spiež un mēs ļaujamies, mēs darām, ko viņi grib. Runājot par ECP jautājumu, sanāk tā, ka nu jau viss tiek atlikts uz nākamo gadu, un, un šeit pēkšņi mums ir jārīkojas vēja ātrumā. Paldies! Uh, thank you, Werner. Paldies, Werner. Tas uh, tā tad attiecas uz uh, Banku Savienības uh, ziņojumu. Jā, es arī biju Nikosijā, un jā, bija vairāk kā trīs dalībnieki, kas vēlējās atlikt šo jautājumu. Arī mana valsts lūdz atlikt šo jautājumu un pieturēties pie sākotnējā laika grafika, un es ceru, ka mums izdosies piespiest padomu nos, noskaidrot, kas gan notiek, bet nu, komisija vēl joprojām steidzina šo jautājumu, lai pieturētos pie šī laika grafika. Acīm redzot, šeit arī dažādas politiskās peripetijas. Proti, vai Eiropas centrālā banka darbosies kā uzraugs vai nē, bet nu, mums ir jāķers pie darba ātri. Tiklīdz mēs Tiklīdz mēs uzzināsim, ka padomu palēnina savu darbu, tad mēs varēsim darīt tieši tāpat, bet šobrīd tādu iespēju nav. Silvija, lūdzu. Pavisam īsi priekšsēdētāji, es uh, saprotu Vernera viedokli. Un es uh, saprotu, ka nevajadzētu, lai uh, parlaments uh, svītro padomas uh, ierosinājums. Uh, Vai darba kārtība mums diktē padome, vai arī šobrīd banku sektora situācijā vairākās valstīs nav zināma steidzamība, attiecībā uz kur mums nav nekāda teikšana, ne mums ne padomēji. Jā, mēs te cīnāmies uh, par parlamentu tiesībām attiecībā uz padomi, bet mums ir nepieciešams uh, kopā tomēr saprast, cik uh, smaga un steidzama situācija vairākās mūsu valstīs. Paldies! Marianne. Marianne, lūdzu. Dank u, voorzitter. Voorzitter, ik heb ook begrepen en uh, ja, ik, uh, ik eh, zal zeggen, ik ben het eerste slachtoffer van. Paldies, jā, es teikšu, ka uh, esmu jau pirmais upurs tam, ka jāstrādā ātri, jo es skatos, ka ziņojums tiks izskatīts pēc pāris dienām, bet es domāju, ka jums ir labs uh, priekšlikums attiecībā uz to, ko dara arī padoma un sadarbojoties ar citām institūcijām. Mēs nevaram vienmēr uh, gaidīt uz eh, vieniem uz otriem, ir eh, jāsazinās, jāsadarbojas ar visiem. Krīze ir šeit, un mums ir nepieciešami instrumenti, lai rīkotos, lai nodrošinātu banku uzraudzību. Un es saprotu, ka Eiropadome saka, ir nepieciešama Eiropas banku uzraudzība, jo eh, tas ir nepieciešams nosacījums, lai būtu iespējams strādāt un veikt banku rekapitalizāciju. Re, Mēs nevaram gaidīt vēl uz kaut kādiem citiem faktoriem. Bet, ja citās instancēs darbs notiek uh, lēnāk, tad arī mums tas var prasīt vairāk laika, bet katrā ziņā es piekrītu jūsu priekšlikumam. Tomēr, neskatoties uz visu, man ir jārūpējas, lai ziņojums būtu pieejams. Un uh, mēs, protams, varam to grozīt, un, uh, jā, ir vairāka laika grozījumiem, jo vēl labāk, bet mums ir jārod Uh, risinājums, kas, ko atbalstīs lielākais vairākums. Galvenais ir izkļūt no krīzes, un jebkurš ieguldījums šajā ziņā uh, ir jāveic. Mums ir jābūt saprātīgiem, loģiskiem, bet uh, jābūt arī ar vēlmi virzīties uz priekšu, un es tāpēc atbalstu jūs priekšlikumu. Paldies, došu vārdu tagad tiem, kas ir pieteikušies. Svens ir referents, Igo ir uh, ēnu referents, tātad par banku savien, apvieni, savienības jautājumu. Bet vispirms apspriedīsim pirmo Taisons uh, ziņojumu par šo jautājumu. Sven, lūdzu. Marija Taisona un mēs un es, mēs apvienojamies par šo laika grafiku, jo mēs domājam, ka pašreizējā situācijā Galvenā problēma ir tā, ka eh, padomu vēlas izmantot visas eh, eh, lēmumu pieņemšanas pilnvaras un uh, mums ir ātri jānonāk pie, jāvienojas par savu nostāju. Mēs jau zinām no pagātnes, ka vienmēr tajos gadījumos, kad eh, parlaments, parlamentam ātrāk izdodas atrisināt pretrunas, mūsu pozīcijas attiecībā pret padomu ir ļoti spēcīgas, un mums jau ir laba pieredze. Šobrīd iespējams, ka tas būs sarežģītāk, mēs jau jūtam uh, to ņemot vērā dažādas nostājas, bet es domāju, šeit mums ir tāda laba vienošanās, un tāpēc uh, risināt šos jautājumus ātri, proti sagatavot pēc iespējas ātrāk savu ziņojumu projektu, tad mēs iegūstam labu pamatu turpmākām diskusijām. Un ja padome nevar pietiekam ātri rīkoties un atbildēt uz krīzi, tad es pilnīgi piekrītu Marijanai, tad arī mēs varēsim uh, nedaudz vairāk laika izmantot, un tad mūs nevarēs vainot par procesu palēnināšanu. Bet mēs negribam, lai mūs vainotu par kavēšanos ar krīzes risināšanu, ar banku krīzes risināšanu. Un tāpēc es atbalstu tādu variantu, ka mēs strādājam ātri, mēs komitejā tiekam galā ar šiem jautājumiem, kā jau priekšsētāji norādīti, lai process varētu norisināties ātri bet ir pavisam skaidrs, ka arī mums, kā, mēs kā Eiropieši, esam ieinteresēti, lai šo krīzi atrisinātu pēc iespējas ātrāk un lai konfliktus risinātu tādā veidā, kas eh, atbilst krīzes nopietnības pakāpei. Bet, lai aizstāvētu parlamentu spēcīgās pozīcijas un ietekmi, uh, Mums ir jācenšas strādāt pēc iespējas ātri, un procedūra mums to atļauj, un ir pietiekams laiks grozījumu iesniegšanai, apspriešanai. Un es tāpēc atbalstu, ka mēs komitejā pieturamies pie, pie šī laika grafiku, un tad mēs varēsim noteikt prioritātes jau ņemot vērā tos jautājumus, ko mēs gribēsim apspriest, bet kas varbūt nebūs tik svarīgi. Paldies, priekšsēdētāji! Runājot par, dok par šiem dokumentiem, par ECR, e, e e ECR grupas vārdā gribētos teikt, ka par laika grafiku mēs strādājam. Ne, nerunājam par to, cik cītīgi mēs strādājam, vai arī neesam pietiekami cītīgi. Es runāju par attiecībām starp Eiropas parlamentu un padomi. Tas, ko teica mūsu kolēģis Werners Langens, es arī uzskatu, ka mēs strādājam pie tādiem jautājumiem, eh, kurām, kuriem būs nopietnas sekas, tāpēc arī ļoti svarīgi izanalizēt šos jautājumus, ļoti nopietni izanalizēt visas sekas. Tāpēc es tiešām gribētu brīdināt pret šādu pārmērīgu ātru darbību. Mums ir nepieciešams izdiskutēt šos jautājumus pietiekami precīzi. Jo mūsu mērķis, protams, ir demokrātiskā leģitimitāte, lai nesanāktu tāda diskusija, kas tā pavirši kaut kas notiek, kaut kas tiek uzrakstīts. Ir ļoti svarīgi, lai mēs eh, konsultētos arī ar valstu parlamentiem, uh, tā lai mūsu risinājums būtu visveiksmīgākais. Savādāk tā, ka mums ir priekšlikumi, eh, kas nav izvērtēti, un līdz ar to galu galā šo priekšlikumu sakas vēl būs arī negatīvas. Tāpēc es arī pilnībā piekrītu tam, ko teica Langena kungs, ka mūsu ātrumam ir jābūt uh, tikai ar mērķi, lai mēs varētu kvalitatīvāk strādāt. Paldies! Lūdzu, Līsā. Jā, pavisam ātri. Es domāju, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai ievērotu laika grafiku. Es piekrītu, piekrītu, ka šis process ir ļoti sasteigts, bet es nedomāju, ka, pa, es domāju, ka parlamentam nebūtu jābūt tam, kas rada kavēšanos kopējā procesā. Un tāpēc es piekrīt priekšsētājs teiktajam, tātad darīt visu iespējamo, lai ievērot laika grafiku un lai mēs nekļūstam par, vainie, par tiem, kurus vaino procesa aizkavēšanā. Werner, mums ir jāapspriež tās, kas mums ir jāapspriež. Esmu dzirdējusi jūs priekšlikumu. Nu jā, jo lieta ir tik sarežģītā. Mēs šeit runājam par banku uzraudzību sat saturu, mēs runājam par ECB uzdevumu šeit. Tāpēc es esmu pārliecināta, ka mums ir nepieciešams nevis tikai uzstāt uz mūsu tiesībām, bet tiešām noturēt kārtīgu diskusiju. Tāpēc es tiešām gribu, lai mēs par šo uh, padomes uh, regulu uh, pirmkārt noturētu uzklausīšanu. Es nekādā gadījumā nesaku, ka mēs šeit uh, novilcinām laiku, nē, vienkārši mūsu mērķis ir izdarīt visu, kas ir nepieciešams, un tāpēc arī es saprotu, ka kolēģi nekadā gadījumā negribētu novilcināt neko, bet es ļoti negribētu, lai mēs būtu vainīgi pie tā, ka mums ir slikts normatīvais akts, un tas attiecas uz EBA, tas attiecas uz mūsu pašu um, lomu, ja mēs šeit runājam par to, ka parlamentam ir jālīdzdarbojas. darbojas. Eh, lauksaimniecības politika jau 20 gadus, eh, kamēr nebija koplēmuma procedūras, viņi strādāja tieši ar šādām metodēm. Tāpēc, ja mēs, eh, ja mēs tagad atsakāmies, nu tad es nezinu. Mans priekšlikums ir uzklausīšana. Exciting. Um, Nu jā, šis tāds ļoti svarīgs jautājums. Es piekrītu, ka mums ir jāatrod laiks uzklausīšanai. Uh, Bet jāatzīmē arī tas, ka šobrīd mums ir jāpaliek pie šī īsā laika grafika ziņojuma sagatavošanai un grozījumu iesniegšanai. Proti jānogaida eh, ziņas, kādas būs no padomas. 8. oktobrī ir ekofins sanāksme, mums ir jāvēro, kas tur notiek, kas notiek padomē tieši saistībā ar šiem laika jautājumiem. Un ja ir kādas norādes, ka. Uh, padome pagarinās termiņus, tad arī mēs varam pagarināt termiņus, neuzņemoties risku, ka mūs varētu pie tā vainot. Bet komisija un prezidentūra Uh, uh, grib vainot parlamentu par CRD laika grafika noraušanu. Un tā kā Uh, mēdī vairāk uzklausa viņus, tad viņi ļoti labprāt uzklausa šo viedokli. Es negribu sev uzsākt diskusijas par šo jautājumu, tas ir vienkārši tas, ko es gribu jums pateikt. Viņi, protams, centīsies vainot mūs par visām viņu pieļautajām kļūdām. Tātad mēs sākam ātri šo darbu un tad rīkojamies saprātīgi. Marijan, lūdzu, visbeidzot vārds jums. Jā, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, u hebt uh, dit eerste rapport, zoals u dat genoemd hebt, gekaderd. Paldies. Eh, eh, šis eh, ziņojums ir labi ieskatīts kontekstā un priekšsēdātāja konferences mums prasīja strādāt ziņojumu par šo jautājumu. AFCO mums sniegs atzinumu pastiprināt sadarbības ietvaros, un es gribētu norādīt kolēģiem, ka mūsu mandāts ir balstīts uz 200 25. Eh, pantu līgumā, izstrādāt ziņojumu un likumdošanas rezolūciju, tas nozīmē, ka savos secinājumos mums jāizstrādā saraksts rekomendācijas komisijai un uh, par darbību likumdošanas plānā. Mums jāpieturās pie līguma nosacījumiem, protams, bet mēs nevaram uh, Bet mēs, protams, varam arī prasīt nepieciešams reformas, bet nevaram prasīt komisijai nāk klajā ar uh, specifiskām procedūrām, jo tas ir atkal īpašs process. Es gribētu pavisam īsi atgādināt, ka mandāts mums tika dots uh, apstiprināts pirms vasaras, kolēģi ir saņēmuši darba dokumentu. Uh, to jūs saņēmāt apmēram 3. septembrī. Tas tika izmantots arī Dragī, Barņiekungu un Renkungu uzklausīšanā. Un, uh, balstoties uz to, kas jau bija izlemts un uh, nobalsots, uh, šī rezolūcija, kas bija apstiprināta uh, uzklausīšanā. Četras dienas vēlāk, 7. septembrī, es nācu klajā ar uh, ziņojumu uh, projektu. Jāsaka, arī tur viss notika ļoti ātri. Uh, Tad bija brīvdienas, kā es teicu, vasaras starpā, un tad vajadzēja ātri rīkoties, un tagad mums ir dokuments, ko mēs varam izmantot par bāzi, lai parlamenta sarunu vedēji uh, līdzdarbotos ar uh, četriem prezidentiem, kur strādās pie uh, stratēģijas, lai stiprinātu Eiropas ekonomisko un monetāro vienību, un mums ir nepieciešams izmantot šo iespēju, un mums ir ļoti ātri jārīkojas. Priekšlikums ir jūsu priekšā, Un es ceru, ka balstoties uz šo bāzi, mēs arī varēsim strādāt. Tātad. Šajā ziņojumā esmu ierakstījis ārkārtīgi daudz apsvērumu. Tas, jāsaka, nav manā dabā. Es parasti cenšos uh, būt pēc iespējas uh, tāda īsāka un ķerties pie lietām, pie faktiem, bet, uh, jāsaka, te ir tāda ilgtermiņa filozofija, kur mēs gribam nonākt ar šo ceļa karti un mums nepieciešams sekot tiem uh, pīlāriem, ko nosprauduši četri prezidenti un man Rompēkungs, un jānāk klajā ar konkrētu priekšlikumu. Tātad uh, atbilstoši mūsu uh, pārliecībai, un katra apsvēruma punktā es esmu centusies uh, izvērst argumentāciju, lai būtu skaidri redzams, kāda ir mūsu politiskā grība, un izējot no tā, mēs varam attiecīgi uh, izvērst vairākus jautājumus kodresējumu komisijai un izteikt arī vairākus priekšlikumus, uh, gatavojoties jau sarunām Mm, par Van Ropēja kunga ziņojumu oktobrī, tātad ziņojums būs gatavs decembrī. Tātad es centos visu tādā loģiskā kārtībā jums visu prezentēt. Pirmajā daļā savā ziņojumā es veikusi situācijas analīzi un pasvītroju, ka globalizācijas apstākļos Informātikas apstākļos ir nepieciešama ciešāka integrācija, un mums ir nepieciešams tik tiešām apkopot savus spēkus, lai mēs varētu uh, Uh, spēt kaut ko teikt un lemt par savu nākotni. Tas ir pilnīgi neizbēgami. Mēs negribam atrasties vienkārši savā stūrītī, bet, uh, uh, kā es teicu, mums jāņem vērā šie globalizācijas apstākļi. Mēs nedrīkstam atļaut to, ka mums nav nekāda ietekme. Tā tad mums ir savi spēki jāapkopo, lai mums arī būs teikšana. Krīzes apstākļos tas viss vēl skaudrāk izpaudies jo krīze ir nodemonstrējusi eirozonas uh, ievainojamību, un krīze ir arī parādījusi, ka eirozona nav pietiekami, tā teikt, aprīkot, lai tiktu galā ar problēmām, kas pēkšņi ir radušās. Mums bija jārod uh, risinājumi, uh, bija nepieciešams pieņemt ļoti ātrus lēmumus, kopienas ietvarā, jā, bija jāpieņem starpvaldību lēmumu, protams, tas tika daudz kritizēts no malas, nebija viegli, bet, nu, bija jārīkojas. Un tagad mēs runājam par spēcīgāku koordināciju finanšu un budžeta politikai, lai nodrošinātu labāku uzraudzību un lai patiesi arī to visu īstenotu. Mērķis ir panākt nepieciešamo ne tikai, lai uzlabotu struktūru, bet arī, lai atkal atjaunot uzticību, kas ir pilnībā zidusi. Pilsoņi vairs netic uh, visai šai lietai un uh, finanšu institūcijai, ne arī finanšu uh, lokiem. Un Eiropas institūcijām ir tāpēc jānāk klajā ar izcinājumiem. No mums tiek daudz kas sagaidīts, cerības ir lielas, un mēs pilnībā saprotam, kāds ir mūsu uzdevums. Uh, dalību valsts un valstu vadītāji, viņiem ir ļoti svarīga loma, viņiem ir jāturpina aizstāvēt eiro, un tas ir jādemonstrē ar konkrētu attieksmi. Ir nepieciešams arī paziņojums. Mums ir jāprasa, lai tad, kad notiks Eiropas galoja tikšanās vai arī kādā citā a, fórumā, kad eh, tiks panākta vienošanās, ir jāskaidro pilsoņiem, kādas vienošanās ir panākt, kā mūsu Eiropiešu intereses tiks eh, aizstāvētas un ka eh, te nav runa vienkārši par dažādiem paziņojumiem, kuri ļoti distancēti no pieņemtiem lēmumiem. Uh, vienkārši lai parādītu, kā politiskajos līmeņos ir aizsargāts uh, iedzīvotāju intereses. Es domāju, ka beidzot ir pienācis laiks, uh, ka ir jāveic tiešām šī interešu aizsardzība tādā vienotā veidā, un tā ir patiesa nepieciešamība. Krīzē esam konstatējuši arī, ka ir tādas skaidras robežšķirtnes starp perifēriem rajoniem un citām valstīm. Uh, tas uh, nav pieļaujams, ir nepieciešams, lai mēs paustu patiesu solidaritāti, uzņemtos savus, uh, savus atbildības. Uh, Bet, ja mēs to nedaram, tad uh, visi zaudēsim. Visām dalību valstīm ir jārespektē savas apņemšanās, jāīsteno tas, kas ir uh, lemts, jo daudz kas ir lemts, uh, bet daudz kas vēl ir jārealizē atbilstoši šiem lēmumiem. Tātad īstenošana uh, notiek, tas būs garš process, bet nepieciešama arī virzība, uh, kaut kāds mērķis, Ja mēs nonākam pie politiskas vienošanās par eh, ceļa kārta, tad tajā brīdī mums jāspēj eh, konkrēti darboties. Un pirmā lieta, kas ir jādara, ir jātiek ārā no krīzes. Tas ir pats svarīgākais. Tālāk ziņojumā ir vesela mm, rinda pantu, eh, kur ir runāts par Eiropadiem slēmumiem, par Van Rompēkungu darbību, un pirmo reizi tik tiešām Eiropadomē ir dots mandāts izstrādāt tālāks nākotnes vīziju, mums ir jāsaprot, uz kurien mēs virzamies, un ir nepieciešami elementi, kas mums ļautu attiecīgi rīkoties. Tā tad arī struktūrāli rakstur lēmumu ir jāpieņem. Ir ilgtermiņa pasākumi, kas ir tikuši paredzēti, bet tomēr jāsaka, tas mūs nekādā veidā neattur veikt arī īstermiņa pasākumus ir eh, jāstrādā pietiekami ātri. Arī līguma izmaiņas nav izslēgtas, ir bijuši vairāki ierosinājumi reformēt līgumu, bet tas, protams, varētu būt vairāk ilgākā, tālākā nākotnē. Bet eh, arī līguma ietvaros, ja mēs varam darboties, uz to arī uzmanība ir jāvērš un jāpāiet. Un, ja būs līguma Uh, izmaiņas, tad mums tāpat laikā ir jānodemonstrē pilsoņiem, ka mēs jau šobrīd varam darboties un ar šiem instrumentiem un iespējām varam tikt ārā no krīzes. Tas būtu tas īstais ceļš. Jāstrādā tātad visām dalību valstīm kopā pēc iespējas vairāk, to arī šī komiteja vienmēr ir paudusi. Ir jāņem vērā arī eirozonas specifiskās iezīmes attiecībā uz uh, monetāro politiku un dažkārt ir nepieciešams darboties 17 uh, valstu grupā, bet mūsu mērķis, protams, pēc iespējas ir uh, pieņemt lēmumus 27 valstu uh, ietvaros, bet, protams, uh, varbūt, varbūt zinām lēmumu 17 valstu ietvaros, kā es teicu, bet ir nepieciešams, lai arī citas valsts pēc iespējas arī šajos lēmumos piedalās. Ir nepieciešams saglabāt Eiropas Savienību un uh, iekšējā tirgus uh, funkcionēšanu, un tam ir jāspēj funkcionēt un spēlēt savu lomu. Tālāk runājot par Eiropas Banku Savienību. Vairāki uh, Eh, likumdošanas projekti ir likti priekšā, ir idejas, par to mēs vakar runājam arī šorīt, ir eh, uzraudzības mehānismu ierosinājumi priekšlikumi, tāpat arī eh, priekšlikums no Hokmārka referenta puses par garantiju fondiem, pie tā viss ir jāstrādā, bet tas netraucē mums domāt par nākotni, par patiesu Eiropas Banku Savienību. Uh, Uh, pašreiziem priekšlikumiem ir jāizvēršas, jārealizējas dzīvē, tas ir jānodrošina. Vajag palīdzēt strādāt pie šī priekšlikuma, tātad, kā es teicu, viņu vajag realizēt, bet savā ziņojumā es ceru, ka kopā ar uh, Van Rompei kunga ziņojumu mēs varēsim iet vēl tālāk un varēsim panākt patiesu banku savienību, un tāpēc ir svarīgi, lai, neskatoties uz šiem konkrētiem priekšlikumiem, ko mēs apskatām mūsu ziņojumā, mēs uh, skatāmies tālāk virzienā uz šo patieso Uh, bankas, uh, banku savienību. Tāda ir man galvenie konstatējumi. Es gaidu jūsu uh, vērtējumus. Arī Eiropas centrālā banka, tas ir mūsu monetārās politikas viens no svarīgākajiem pīlāriem, un mums ir jābeidz šis mm, nepārtrauktais uh, krīzes, krīzes riņķis, mums jānodrošina patiesu uzraudzību Eiropas Savienībā, jādomā par noguldītāju garantiju fondu, ir izteikts ieteikumi attiecībā uz sanācijas un banku glābšanas darbību un fondiem. Ja mēs nodrošināsim uzraudzību Eiropas līmenī, tad man šķiet, ka noguldījumu garantiju fonds un banku uh, Eh, sanācijas un glābšanas eh, pasākumi ir jādefinē un pretējo mēs nevaram pieļaut, bet tas jau būs tādā tālākā laika, eh, tālākā nākotnē. Bet, kā es teicu, mums ir nepieciešama patiesa banku savienība, jo, ja mēs sadarbojamies ar uh, ECB, tad, protams, uh, Te ir svarīgi vērst uzmanību tieši uz uh, eirozonu un jāskatās, kas ir labi un noderīgi iekšējā tirgus uh, darbībai. Tālāk runājot par uzraudzības mehānismu, es esmu atbaldi, atbalstījis ECB priekšlikumu. Ir bijušas domas uh, dot arī vēl citus uh, mandātus, uh, piemēram, Eiropas stabilitātes mehānismam. Uh, Te ir jautājums arī par Eiropas centrālas bankas neatkarīgumu, par uh, atbildību, veicot šādu veidu uzraudzību, un mums ir jāpauž arī savas bažas attiecībā uz Van Rompēja kunga uh, ceļa kārti. Tālāk par demokrātisko atbildību ir. Tā ir absolūti nepieciešama. Par uh, nominācijām un tam līdzīgām lietām par to mēs varam diskutēt, bet uh, tad, kad mums būs atbilstoši instrumenti, kas eh, varēs nodrošināt šādu reālu eh, atbildības uzņemšanos. Tātad ar Eiropas centrālo banku tur sadarbojas vismaz 17 eh, dalību valstis, bet ir jāizanalizē jautājums, vai līgums tomēr neļauj mums iet tālāk, sadarbojoties arī ar pārējām dalību valstīm. Ar tādiem pašiem varbūt pasākumiem un rīcību. Tas, protams, ir vēl jāpārbauda, uzraudzības mehānismam arī jāļauj iesaistīties visām pārējām dalību valstīm Eirozonas uh, darbībām lēmumos. Tālāk šie garantija fondi, noguldītāji garantija fondi. Man Rompēkunga ziņojumā par tiem ir runāts, tas ir ļoti svarīgs elements, te mēs runājam par uh, noguldītāju aizsardzību, tas ir, protams, svarīgi uh, noguldītājiem, bet tikpat svarīgi arī bankām, jo nepieciešams, lai noguldītājiem būtu uzticība banku sistēmai, Ja bankā ir kāds uh, sistēmisks risks, tas ir jāizvērtē ļoti uzmanīgi, ir nepieciešams uh, paredzēt garantijas, bet Un šis ceļš ir jāturpina. Es eh, ceru, ka pavisam ātri mēs nonāksim pie laba tiesiskā akta un risinājuma, bet pagaidām es aicinu nodrošināt šo noguldītāju fondu garantijas, izveidojot vienu fondu. Uh, Mums jau ir ziņojums, kas jau ir apstiprināts. Ir nepieciešams garantija fonds vēl papildus uh, šim noguldītāju garantija fondam. Ir vesela virkne jautājumu detaļu, ko vēl nepieciešams apstiprināt, bet, kā es teicu, nepieciešams šāds arī Eiropas līmeņa garantija fonds vai sanācijas fonds, līdzīgiem iemesliem, kā arī noguldītāja garantija fonds. Tālāk, budžetārā savienība. Mēs jau par to runājam gadiem ilgi, par to runājam uzraudzības kontekstā, bet vajadzētu iet arī vēl tālāk. Arī te vēl daudz jautājumu. Mēs jau esam izdarījuši, panākuši diezgan daudz, bet vēl daudz, kas ir nepieciešams. Es gribētu uh, teikt, ka jā, šobrīd notiek trialogs, ir nepieciešams vēl uh, kompromiss, ir jāpieņem uh, budžeta pakts, ir nepieciešama atbildīga rīcība. Un papildus uh, Eiropas stabilitātes mehānismam, ESM, ir nepieciešams arī Eirozonas stabilizācijas uh, mehānisms tādā veidā, lai mēs varētu strādāt kopienas ietvarā, pateicoties šim jaunajam budžeta uh, mehānismam. Tālāk par nacionāliem izdevumiem. Tur nepieciešams uzlabot paziņošanas uh, mehānismus attiecībā uz izdevumiem Eiropas parāda gadījumos ir daudz dažādi nosacījumi, kas ir jāaizpildi, ja notiek ātra rīcība. Mēs nevaram pieļaut, ka mēs nonākam netkontrolējumā rīcībā. Eiropas ekonomiskā ziņā ir nepieciešams rīkoties, ir nepieciešams reformas un Eiropas ekonomiskai un monetārai savienībai ir nepieciešams pieņemt lēmumus, bet tikai ne tavā, savā kopējā stūrītī. Uh, Gribu atgādināt uz izaugsmas un nodarbinātības uh, paktu Eiropā. Svarīgi neaizmirst arī nodokļu jautājumu. Tie ir kolēģis, kurus ļoti interesē šie jautājumi. Ir svarīgi, lai šie kolēģi iepazīstās ar šie daļu manā a, uh, ziņojumā. Tad runāt par budžetu ir jārunā arī, protams, par nodokļiem un jādomā par tādu godīgu sistēmu starp visām dalību valstīm, jādomā arī par uh, politisko leģitimitāti. Uh, krīze ir izraisījusi liels debats par Eiropas Savienības eh, monetārās un ekonomiskās sabiedrības pārvaldību, tāpat arī par to, cik demokrātiskā mērā tiek pieņemt lēmumi. Un šai ziņā es domāju, ka mums pašiem sevi vajag labāk organizēt. Un Konstitucionāla lietu komiteja jāizvērtē eh, šie jautājumi, bet uh, pie šīs ceļakārtas jāstrādā ne tikai četriem prezidentiem, bet arī mums, parlamentam. Un es domāju, ka mums ir jārod kopīga kopienas bāze, izmantojot parlamentu, arī iesaistot koplēmu procedūrā. Ja mēs redzam jaunas struktūras, tad mums ir jāizmanto arī parlamenta demokrātiskās līdzdarbības iespējas un arī trojkas ietvaros ir jāuzklausa uh, komisija un ir nepieciešams vairāk caurskatāmības attiecībā uz ekofinā pieņemtiem lēmumiem. Tātad šeit ir galvenās politiskās idejas, ko es esmu iezīmējis, jūs varat uzdot jautājumus. Jautājums komisijai par likumdošanas iniciatīvām, tas būs iekļauts prie, pielikumā, es te gaidīšu jūs jautājumus un ierosinājums, un es domāju, ka kopā mēs varēsim izstrādāt tādu spēcīgu ziņojumu. Thank you very much. Um... Paldies. Paldies. Ir ļoti daudz aktīvu deputātu šajā komitejā, un es atkal un atkal dzirdu, ka cilvēki sūdzas, ka nenotiek diskusijas, ka nav laika, un ka ir neproporcionāli daudz referentam. Nu jā, šajā gadījumā mēs mm, neuzlikām pulksteni tā, lai varētu uzņemt laiku, un tagad mans priekšlikums attiecībā uz šo diskusiju. Ā, nu referente. Un Galtieri kungs, kas ir AFCO referents, nu tad. Mēs darīsim to pašu, ko izdarīja arī AFCO komiteja mūsu referentam, tad katram no viņiem būs 5 minūtes, un tad tālāk runātāja 3 minūtes. Un vajadzības gadījumā mēs izlietosim pilnīgi visu laiku, lai uh, referents varētu saņemt komentārus, un varbūt pat neļausim beigās uh, komentāru no referenta, uh, Nu, svarīgākais ir tiešām dzirdēt, ko, re, ko deputāti saka. Tad, tad labi, ēnu referenti 5 minūtes katrs, pārējiem pa 3. Nu, nosīšu sarakstu. Langana kungs, pirmais. Viņš jau daudz ir runājis šodien, un viņš nemaz nav ēnu referents pēc ēnu referents. Ferēra, Lulinga, Petikainen kundze, Klints, Fejo. Ja vēl kāds gribētu un jūs būsiet pēc ēnu referentiem. Matthias, uh, I'm not sure there's any. Nezinu, vai vēl kāds ir no EFD. Un tad Rob Roberto Galtieri. Tātad, lūdzu, liem. Euh, Tātad trīs minūtes. J'ai cinq minutes, d'accord. Piecas minūtes. Merci. Euh, je voudrais Paldies, es gribētu sveikt Marienu Tīseni. Saistībā ar šo ziņojumu, kas ir izstrādāts tādā ļoti saspringtā laika grafikā, bet eh, tas ir ļoti svarīgs laika grafiks, ņemot vērā krīzi un ņemot vērā to, ka oktobrī ir eh, galotņa tikšanās, un eh, te parlamentam ir jāpauž savs viedoklis, tāpēc ir jārīkojas ļoti ātri. Es runāšu ļoti ātri par galvenajiem punktiem. Nedrīkst eh, pazaudēt šī ziņojuma galveno mērķi, un tas ir eh, reaģēt attiecībā uz Eiro padomes iniciatīvu par eh, Banku Savienību. Uzskatu, ka jūsu ierosinātais ir laba bāze, sākuma punkts. Runājot par uh, noguldītāju garantiju un banku glābšanas garantiju fondu. Uh, ir uh, iesniegti grozījumi, bet es domāju, ka, nu, ka jūs ziņojums ir sākuma, labs sākuma punkts. Tāpat arī par uzraudzības lauciņu, vai tas attieksies uz visu Eiropas uh, Savienību vai uz Eirozonu, tas arī ir jautājums, par ko mēs vēl debatēsim. Tālāk par budžetāro, uh, budžeta savienību. Te domāju, ka galvenais centrālais jautājums ir izmantot tādu kā federālu mehānismu, bet uh, arī demokrātisku un sociālu pieeju. Mēs nevaram pieļaut tādu tehnokrātisku demokrātiju. Tā tad ir nepieciešama patiesa demokrātija, un es piekrītu Marijanai, ka uh, parlamenta loma noteikti ir jāstiprina. It īpaši koplēmuma ietvaros, it īpaši Eiropas uh, gadā, un ir nepieciešams, lai parlaments varētu iesaistīties uh, uh, Eiropas uh, gadā notiekošajos procesos un varētu rēģēt uz uh, padomas uh, ziņojumiem. Vēl viens svarīgs uh, budžeta jautājums, tas ir eksante kontrolas jautājums. Mēs runājam galvenokārt par eksposte uh, Uh, kontroli, bet mums ir nepieciešams eks ante arī uh, kontrolēt uh, paredzētos ekonomiskos pasākumus un ciklisko attīstību. Tā tad, un tāpēc ir jāņem vērā uh, investīciju vajadzības katrā valstī ekonomikā un kā zelta likums. Jūs zinat, kāda ir mūsu pozīcija, pozīcija sociālas grupā. Mēs uzskatām, ka uh, Nedrīkst uh, valsts uh, publisko finansējumu ņemt uh, vērā šajos aprē, aprēķinos, jo tam būs precikliska darbība, bet veicot eksāntu kontroli jāņem vērā situācija. Vai nu mēs esam recesijā, vai arī ir laba nodarbinātība. Pa Portugāla un Spānija ir pārskatījuši deficīta samazināšanas risku un ir nepieciešams ņemt vērā šos ārkārtas apstākļus, šī situācija, jāveic šī eksanta koordinācija un, kā es teicu, ir jāņem vērā šāda veida apstākļi. Uh, attiecīgajās valstīs. Arī runājot par budžeta savienību, viena lieta, kas iztrūkst. Van Rompēkungs eh, runā par finanšu ministru, eh, kam būs tāds kā centrālais budžets. Es domāju, ka šī iespēja ir jāizmanto, jo nav iespējama dalība valstīs budžetārā eh, disciplīna, ja nav kopienas budžets, kurš pārņem stafet no tā, ko ir darījuši nacionālajie budžeta investīciju jomā, un tas ir svarīgi, lai arī Eiropas stratēģija 2020 tā tad arī šeit, es domāju, ir iesniedzama grozījuma. Un visbeidzot, runājot par ekonomisko savienību, jūs jau atsaucāties nu pat uz struktūrālām reformām un fiskālajām reformām. Protams, ka tās ir nepieciešamas, bet ir nepieciešams arī izvērtēt bilanci, jo Eh, reformas ir vērstas uz eh, bijuši uz, vē, uz, uz, uz fiskālo režīmu pārskatīšanu, tātad pasākumi ir bijuši tādi mīkstinoši, bet uh, ekonomika balstās uz diviem pīlāriem. Tas ir pirmais labi struktūra fondi un laba konjunktūras politika ar labu eksante koordināciju. Tātad visam ir jābūt tādā saskaņotībā. Uh, Un vēl pēdējais punkts attiecībā uz jūsu ziņojumu. Tas ir izaugsmes paktā pieņemto lēmumu reāla izvēršana un īstenošana, tīpaši attiecībā uz makroekonomikas līdzsvaru nodrošināšanu. Tātad mēs iesniegsim grozījumus, ko uzskatām par nepieciešamiem, un esmu pārliecināts, ka mēs ar referentu un pāriem ēnu referentiem uh, Uh, nonāksim pie uh, vienprātības saistībā ar šo ziņojumu. Paldies! Uh, thank you, Jean-Paul. Paldies, Jean-Paul. Paldies, es negribētu monopolizēt uh, šeit iespēju runāt, bet nākošajā koordinātoru sanāksmē mums ir nepieciešams sadalīt laika uh, Uh, sadalījumu, lai visi varētu vienlīdzīgi izteikties un lai nerodas attiecīgi frustrācijas, ka kāds ir apdalīts. I agree, our biggest problem. Jā, piekrītu. Mūsu lielākā problēma ir tā, ka mums nav pietiekam daudz laika komitejas darbam, ņemot vērā to darbu apjomu, kas mums jāveic. Nu, jebkurā gadījumā nākamais runātājs ir Sofija. Paldies, priekšsētāji, mēģināšu izteikties īsi. Es gribētu atzinīgi vērtēt šo ziņojumu, ko Taisona kundze sagatavojusi. Es domāju, ka es varu parakstīties zem visa, ko viņi ir teikusi, un visi grozījumi, ko mēs ierosināsim, būs patiesībā tādā pat virzienā un varbūt tikai pastiprinās jūsu teikto, nevis novirzīsies citā virzienā. Es piekrītu jūsu vērtējumam, ka, jo īpaši padomē ir tāda mode, nākt klajā ar eh, skaļiem paziņojumiem par nākotnes plāniem, pēc tam mm, to nerealizēt. Un nu, tas ir tas signāls, ko mēs eh, dodam ne tikai mūsu cilvēkiem, bet arī citu vietu pasaulē, citām valstīm. Es zinu, ka daudz domā, ka eh, šeit viss virzās pārāk ātri un pārāk tālu varbūt. Uh, Bet mums ir jāuzmanās, lai mēs nerisinātu pagātnes jautājumus. Mums ir skaidri, jābūt skaidrībai, kādā virzienā mums jāvirzās. Un uh, situācija attīstījās. Nu, nav tādas pauzēšanas podziņas, ko nospiest. Un šis nav tas laiks, kad mēs varam atļauties pieņemt, tā, uh, spērt tādus pusolīšus, un tāpēc Taisons kundze ziņojums uh, virzās pareizajā virzienā un tas haoss, kurā mēs šobrīd esam nonākuši, ir rezultāts tam, ka Eiropa ir attīstījusies drīzāk pārāk lēni, nevis pārāk ātri. Un mēs, kā Eiropas parlaments, līdz šim esam atvieglojuši daudz risinājumu pieņemšanu, bet mums arī kritiski jāpavērtē sava loma, jo arī mēs reizēm cenšamies palēnināt procesu un nospiest bremžu pedālu. Uh, Runājot par eh, leģitīmo demokrātiju, tas nav tāds maz papildinājums, jo šeit neiet runa tikai par institūciju atbildību un sistēmām, bet, kā jau iepriekšējā runātāja teica, tad eh, tas ir saistīts ar visu procesu kopumā, Mums ir nepieciešams sabiedrības atbalsts, un tas neatiecas tikai uz gudru ļaužu sarunām aiz slēgtām durvīm, bet mums ir jāveido šī politiskā savienība, un tā ir daļa no risinājuma. Runājot par detaļām, par uzraudzības nodošanu Eiropas centrālajai bankai. Es domāju, ka referente pareizi vērš uzmanību uz to, ka šeit pastāv vairākas dilemmas, kas saistītas ar uh, Eiropas centrālās bankas neatkarību ar to, ka šī banka nie, šajā bankā nav iesaistīts visas dalībvalsts. Tāpat laikā mums ir jāvirzās uz priekšu, jāvirzās uz priekšu ātri un jāmeklē pragmātiski risinājumi. Un tāpēc visu, ko mēs darām, mums ir jānodrošina, lai šie uzraudzības uzdevumi būtu skaidri nodalīti no citiem uzdevumiem, lai visas Eiropas valstis tiktu uh, aptvērtas un arī ne Eiropas valsts tiktu iesaistītas, jo mēs zinām, ka tur ir arī valsts, kas varētu pievienoties Eirozonai. Un ir svarīgi tas, ka mums ir jāvirzās uz uh, pilnīgu banku savienību un uh, visi aspekti jāapskata vienlaicīgi. Mēs nevaram izveidot vienu pīlāru un pēc tam domāt par kaut ko citu nākotnē. Ne? un uh, jūsu citi priekšlikumi, kas attiec uz suverēno risku, kas attiec uz uh, finanšu ministru posteņu, posteņu radīšanu, mēs to atbalstām, un šāds ministrs vai komisārs, kā nu mēs to sauksim, uh, šim cilvēkam ir jābūt individuāli personiski atbildīgam. Uh, Es domāju, ka tas ir viena no mūsu vājajām pusēm, ka mums ir tikai kolektīvā atbildība. Un visbeidzot, ziņojums ir par ekonomikas un monetārās savienības veidošanu, un pēdējā laikā uzsvars tiek likt uz monetāro savienību, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī par ekonomikas daļu, par iekšējo tirgu, par visām mūsu rekomendācijām, kas iekļauts e- e- Eiropas Savienības 2020 programmā un citiem aspektiem. Paldies! Paldies, Sofijas, Sven, lūdzu. Kāds teica, ka Svens pieteicies runāt? Nē, ok, labi, Filips tādā gadījumā. Jā, nu jūs varat mainīties lomām šeit. Paldies par šī, šo ziņojumu projektu. Es gribētu teikt, ka lielākais trūkums, un jūs to esat risinājusi, ir uh, līgums. Es nepiekrītu tam, ka mēs varētu atrisināt krīzi tikai ar instrumentiem, kas ir pašreizējos līgumos, un otrkārt, ka juridiski mēs nevaram iet tālāk. Es skatos uz to, kas notiek politiskā jomā. Man Ropei kungs ļoti piesardzīgi lēnām uh, runā par jomām, kas nav ietverts līgumos. Bet tas, par ko šeit runājam mēs, tas ir noteikti ārpus līgumiem. Un arī parlaments šeit vēlas tādu piesardzīgu politiku. Bet mēs, mums ir jābūt tiem, kas domā uz priekšu. Bet tagad izrādās, ka uh, padome tā kā vairāk izvirzās līderu pozīcijās šajā jomā. Uh, Bet eiro obligāciju ziņojumā, piemēram, ir skaidri pateikts, ka, ko varam darīt ar pašreizējiem līgumiem un ko varētu darīt pārskatot līgumus. Un mums nevajadzētu šeit šaubīties, mēs arī varam rīkoties ārpus līgumu robežām. Un skatoties uz visiem šiem ziņojumiem, nu par to nav jēgas runāt. Jo mūsu, mūsu nostāja tiks eh, formulēta likumdošanas ziņojumā. Runājot par ekonomikas monetāro savienību, pat ja runājam līguma ietvaros, Sofija tikko mums atgādināja par Eiropas Savienības 2020. Un šiem mērķiem ir jābūt pēc iespējas saistošākiem, lai mēs tos uztvērtu nopietni. Un tā kā mēs esam krīzes situācijā, mēs nedrīkstam vēl jau vairāk par tiem aizmirst. Un arī pašreizējo līgumu robežos mēs varam šeit rīkoties, un es tāpēc gribētu redzēt tādu ambiciozāku pa parlamentu nostāju. Runājot par atbildību, mēs jau neizvedīsim cilvēkus no krīzes šādi rīkoties, ne galvenajās valstīs, ne periferijas valstīs. Cilvēki nepieņems federālāku savienību, ja ne tiks ievērojami paaugstināta demokrātiskā atbildība. Es neesmu pārliecināts, ka tādā gadījumā viņi to pieņems, bet ja nebūs šie elementi, viņi to noteikti nepieņems. Un es, grib, es domāju, ka mums ir jāiet tālāk. Un, un ja parlaments nebūs tas, kas rosinās paaugstināt eh, demokrātisko atbildību, tad man nav skaidrs, kāds, kāda ir mūsu loma. Un šī ir tā vieta, kur mēs to varam uzsvērt, un ja mēs gribam noguldījumu garantiju, tad tā ir finansiālā sol solidaritāte. Ja mēs gribam eiro obligācijas, tad tā ir arī finansiālā solidaritāte. Un man šis būtu, priekš man šis būtu galvenais uzsvars, kas mums ir jāuzsver. Un ja ir tikai viena lieta, ko cilvēki atcerēsies, tad viņiem būtu jāatcerās tas, ka mēs bijām tie, kas noteica, kāda būs demokrātiskās atbildības arhitektūra. Un ja tā būs tikai tehnokrātu savienība, tad cilvēki to noraidīs. Es esmu vispirmām kārtām demokrāts. Demokrātija ir tā, kas uh, nosaka mūsu politisko nostāju. Protams, šeit būs daudz citu sīkāku aspektu, bet es gribētu mums, lai mēs saglabājam šādu uzsvaru Jā, es. Eh, Jā, es saprotu, ka šeit ir izdarīts diezgan liels solis uz priekšu, salīdzinot ar sākotnējo dokumentu, un es zinu, ka tu varēsi to visu paveikt. Un vēlos jūs aicināt darīt pat vairāk un būt pat drosmīgākiem. Paldies! Thank you, Vēm. Paldies! Paldies! Tagad lūdzu Ivo. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, jā, es paklausījos, ko Filips teica, un sapratu, ko Gozes teica. Izskatās, ka esam tādu mazliet nobažījušies, bet, manuprāt, uz to diskusiju ir nepieciešams skatīties tā ļoti nopietni. Es ECR eh, e grupas vārdā vēlos teikt, ka ir jādomā par mūsu uh, grozījumu un priekšlikumu ceļu. Tas, ko Taisans kundze mums teica. Mēs runājam par eh, tādu ietvaru, ja vien es pareizi sapratu, ko teica Taisanas kundze un viņas priekšlikumus. Manuprāt, tas vienkārši ļoti pareizi ir teikts D apsvērumu punktā. Šie grozījumi, šie priekšlikumi uh, nonāk tādā paradigmā, ka eh, atkarībā no tā, vai eksistēs uh, centrālā Eiropa, vai arī vai mēs pasīvi uh, padosimies globalizācijai, un manuprāt, tas nav pareizi. Mums ir nepieciešams nodrošināt to, lai monopoli nedrīkstētu mums diktēt noteikumi. Tādi jautājumi kā zema konkurence, kā arī nopietni parādi un liela nodokļa. Es, to, es, to visu, es tam visam nevaru piekrist. Nekur nav uh, Eh, objektīvi pateikts, kādēļ, eh, kādi vispār ir iemesli. Jā, vienkārši ir konstatēti fakti, jo iemesli skaits, ka ir ļoti dažādi, bet, eh, diemžēl, vienkārši faktu konstatācija nekur tālu mums neved. Nākamais aspekts nav pareizi dalīt, dalīt Eiropas Savienību centrālajās valstīs un perifērējās valstīs. Tas ir ne politiski, ne ekonomiski nav pareizi, jo tad uzreiz rodas nopietna diskusija par Eiropas Savienības nākotni, un šī diskusija kļūs par tādu nepareizu diskusiju, jo sanāk tā, ka tie, kuri ir centrā, viņiem uz automātiski ir taisnība, un tie savukārt, kas atrodas perifērijā, nu tad viņiem nav taisnības, vienkārši automātiski. Un tad ņemot vērā šo visu, Mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi, tiešām principiāli, lai process, kas ļaus izveidot suverēno valstu federāciju un atceramies, ko teica Barozo, ir ļoti svarīgi, lai šeit būtu absolūta demokrātiskā kontrola. Un es varu pilnībā piekrist tam, ko teica daži deputāti, piemēram, Filips Lamberts Viņš runāja par uh, procesu, ka ir nepieciešams, lai viss šis process būtu pakļauts absolūtai demokrātiskai kontrolē. Ir jākonsultējas ar nacionāliem parlamentiem, ir jākonsultējas ar iedzīvotēm. Ratifikācijas process, kas noteikti ietekmē situāciju, un šim procesam ir jābūt pilnībā saskaņā ar noteikumiem, kas ir pieņemti dažādās dalību valstīs. Kolēģi, runājot par šiem pamatprincipiem Ja mēs uh, ņemsim vērā visus šos, šos principus, tad mums nebūs nemaz neaustraucas, vai šis projekts izdosies vai nē. Runājot par kopīgu uzraudzības mehānismu, manuprāt, mm, un es runāju arī ECR grupas vārdā, mēs šeit runājam arī par tām valstīm, kas nav Eirozonas valstis, bet, protams, mūsu vidū ir arī Eirozonas valstu pārstāvji, un te mums ir uh, kopīgs uzskats par to, ka uh, mēs esam interesēti tajā, lai, mm, lai vienotā uzraudzība pilnībā uh, būtu attiecināta uz visām Eirozonas valstīm. Šis mums ir ļoti svarīgs jautājums. Uh, kā tad ir ar šo pēdējo vārdu tajās valstīs, uh, kas nav Eiropas, uh, Eirozonas valstis? Jo bankas, kas darbojas Eirozonā, mm, nu, Tīri kā piemērs, es, es nāku no Čehijas un šobrīd eh, Čehijas Nacionālā banka ir mūsu uzraugs. Viņu pienākums ir nodrošināt finanšu sistēmas stabilitāti Čehijā. Bet kā ir, kā vai viņiem būs šis pēdējais vārds? Ja viņiem nav pēdējā vārda, tad kā viņi var garantēt to, kas ir rakstīts viņu statūtos? Manuprāt, šī problēma ir diezgan nopietna. Tālāk runājot par noguldījumu sistēmu. Tas, ka Jā, runājot eh, par finanšu stabilitāti vietējā līmenī un augstākā līmenī, tad šeit eh, finanšu sistēmas stabilitāte tiek uh, uzskatīta par svarīgāku nekā atsevišķu valstu uh, finanšu stabilitāte. Un šeit rodas tāda iespēja, ka radīsies divu kategoriju bankas. Ir bankas, kurām būs daudz vieglāka piekļuve palīdzībai, lai nodrošinātu stabilitāti. Runājot par banku savienību, ir runāts par to, ka ir nepieciešams izmantot arvien plašākā mērogā, um, plašākā mēroga stabilitātes mehānismus un harmonizāciju. Jā, paldies! Un tagad lūdzu goja grupas vārdā Marisa. Obrigada, eu também quero. Um... Paldies! Es arī gribētu pateikties referentei. Viņa mums ir devusi labu pamatu darbam. Laika mums nav daudz, tāpēc centīšos runāt par jautājumiem, kas mani um, izbrīna vai pārsteidz šajā ziņojumā. Jūs esat uh, veikusi lielu darbu, Man šķiet, ka man Rompēja kunga iesniegtais ziņojums un uh, padomas uh, ziņojums, uh, kur nosaukums ir virzienā uz patiesu ekonomisko un monetāro ekonom, um, politiku, nav labs, tāpēc, ka tur nav ņemts vērā periferās jomas. Zināmā mērā tas ir tāds falšs ziņojums, bet pašreizējais ziņojums, kas ir mūsu priekšā šobrīd, tur skaidri norādīts, kā mēs varam panākt progresu, piemēram. Jūs esat uh, norādījis atsaucis uz nepieciešamību izrādīt solidaritāti ar dalībvalstīm, un, uh, kuras ir grūtos, grūtos laikos, grūtā situācijā, bet es nepiekrītu noteiktiem nosacījumiem šīs solidaritātes īstenošanai, jo te ir runa par struktūrālām nevienlīdzībām starp dalību valstīm ekonomiskajā un monetārajā savienībā. Otrām kārtām. Kā jau referenti pareizi norādīja, ir nepieciešams cieši sadarboties, bet es nepiekrītu referents nostādījumam, ka ir nepieciešams nospraust stingrus nosacījumus, lai tas viss neiet nebūtībā, tā tad viņa uzskaita dažādas priekšnosacījumus, nosacījums pēc nosacījuma, kurus mēs nemaz nespējam izpildīt. Runāt par budžetu, piemēram, kā jau es teicu, šo nosacījumu izpildu nebūs iespējama. Tā nav, te nav jautājums par kaut kādu steigu, bet par to, ka mēs nekad nespēsim reāli stāvēt plecu pie pleca šī lieta ļoti uzmanīgi jāizskat šajās debatēs, jo mums, nevar, mums nepietiek vienkārši ar labiem nodomiem, bet mums ir jābūt konsekventiem un jādara lietas, kas ir reālas. Un lai mēs tik tiešām būtu plecu pie pleca, mēs nevaram ar steigu darboties. Trešām kārtām piekrītu priekšlikumā teiktiem par demokrātisku atbildu, atbildīgumu, runājot par uzraudzības mehānismu un ECB un parlamentu lomu un demokrātiskajām reformām. Tāpat laikā nepiekrītu ECB neatkarīgumu saglabāšanai. Jūs ļoti gribat virzīt šo lietu. ECB kļūst arvien ietekmīgāka darbojoties krīzes smīksnāšanas apstākļos. Šī atbildība ir jāuztur, tai ir jābūt tādai ticamai, reālai. ECB, ja tā būs neatkarīga, tā neatrisinās lietas būtību. Tāpat arī runājot par demokrātiskās leģitimitātes stiprināšanu un uzraudzību, kā referenta teica, es domāju, ka mums ir jāiet vēl tālāk. Un jau pašos sākumos eh, jāpārtrauc šī tendence daudzos dokumentos - dažādi dublējoši mehānismi, dažādi fondi, nolīgumi, vienības struktūras un tā tālāk. Ir vesela plejāde eh, dažādu atbilžu un ierosinājumu, kas pārklājas bez jebkādas demokrātiskas kontrolas eh, šīm problēma, pro programmām, nolīgumiem un tā tālāk un tā joprojām. Mēs tonnām Te varam uzskatīt dažādas, uzskaitīt dažādas eh, ierosinājumus un atbildes, bet uh, pilsoņi vienkārši tikai prata galvu un, principā, nesaprot, par ko iet runa. Nos damos ao trabalho de, de avaliar. Kā jau es teicu, šī reakcija nav bijis efektīva, un kā mēs varam runāt par efektīviem rezultātiem, sasniegumiem visai šai reakcija plējādē, kas principā nemaz neatbilst demokrātiskas uzraudzības un demokrātiskas leģitimitātes principiem cīnoties pret krīzi. Es to skaidru un gaišu esmu pateikusi, es eh, labprāt izteiktu vēl vairāk komentārus, bet man šķiet, ka es esmu uzskaitījusi galvenos punktus, ko arī gribēju jūs arī zinām. So Paldies arī visiem, kas ievēro laiku. Galcieri, kungs. Un tikai Viņam tik daudz lomu, viņš ir uh, arī aizvietotais šajā komitejā, viņš ir arī AFCO uh, referents, nu tad daudz viņam darba, bet jebkurā gadījumā tikai 5 minūtes viņam piešķiršu. Lūdzu, Roberto. Grācie. E... Paldies, priekšsētā. Mans uh, uh, mana slēdziena projekts, konstatējuma projekts ir jums pieejams, un es eh, pievērsīšos tikai dažiem galvenajiem punktiem. Tas atbilst ziņojumam, ko ir sagatavojis Taisons kundz, un kundz, un es gribu pateikties referentē par izdarīto darbu, bet apskatos, skatoties konstitucionālā līmenī. Pirmkārt, eh, līguma izmaiņas Nu, nav jau nekādas šaubas par to, ka ir nepieciešami līgumi, lai uh, reaģētu uz uh, situāciju EMU. Eiropas parlamentam ir jāizmanto savas institucionālās prerogatīvas un jānāk klajā ar eh, iniciatīvām par līgumu mainīšanu, tad, kad tas ir nepieciešams. Taču tajā pat laikā es nedomāju, ka mums izdosies panākt vienošanos pirms 2015. gada, un varbūt pat nevajag to darīt. Eh, es to saskatu kā procesu, kas ir nodots tehnokrātiem, un līdz ar to šis process nesaņem pietiekam atbalstu. Es piekrītu Marijans viedoklim, kad viņam atsauc uz nepieciešamību mainīt līgumus, un viņa ir teikusi, ka Eiropas parlamentam ir jābūt savai noteiktai lomai visā tajā procesā. Patiesībā mums ir jādarbojas līgumu ietvaros vispirms, un pēc tam jādomā, ko varētu darīt vēl ārpus tiem, lai varētu ieviest šādu vairāk līmeņu pārvaldību. Ir jābūt eh, konkrētām procedūrām, lai tās valsts, kas vēlas integrēties, varētu to darīt, jo īpaši tās valsts, kuras izmanto to pašu valūtu. Otrs punkts, runājot no konstitucionālā viedokļa. Lai izveidot šādu patiesu ekonomikas monetāro savienību, mums ir e, jāvirzās atbilstīgi patreizējam Eiropas institucionālajam ietvaram struktūrai. Un mums ir e, jārunā par galvenajiem institūciju trūkumiem, ekonomiskās pārvaldības trūkumiem. un jārunā par um, konfliktiem nacionālā līmenī un e, Eiropas e, politiskajā līmenī. Un e, mums ir jānostiprina tās institūcijas, kas mums ir, nevis jāveido jaunas starpvaldību institūcijas. Un šajās institūcijās ir jābūt pārstāvētiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Šīm institūcijām jāpārstāv iedzīvotāji. Skatoties uz šiem četriem blokiem, es tikai gribu atgādināt, ka līgumi paredz noteiktu procedūru, un tāpēc uzraudzība var kļūt par parastu likumdošanas pro tiesisku procedūru. Otkārt, savienībā vispirms ir konstitucionāli jāpasaka, cik ir neiespējami nodrošināt eiro pārvaldību balstoties uz tādu lomu apvienību, būtu fiskālai kapacitātei. Eh? Un tāpēc mums ir jābūt līderpozīcijās, darbojoties pašreizējā tiesiskajā ietvarā. Mums ir jāizmanto iespējas reaģēt uz situāciju, un tas viss šeit ir atspoguļots, un par to ir runājis arī Van Rompē kungs. Un es iesniedzu savu viedokli rakstveidā, kur es eh, izklāstīju, kāda varētu būt iespējamie instrumenti pašreizējā tiesiskajā ietvarā. Un šeit es runāju arī par demokrātiskās leģitimitātes principiem. Iekļaujot arī Eiropas Savienības budžetārās iestādes jo pretējā gadījumā tiktu apdraudēts Eiropas Savienības budžets. Runājot par budžeta disciplīnu, mēs uzsveram šādus aspektus. Pir, vien, pirmais te, līdz 36. pants ļauj mums darīt vairāk nekā darām šobrīd, runājot par pienākumiem koordinēt monetārās lietas un no konstitucionālā viedokļa būtu uh, iespējams eh, palielināt Eiropas Savienības lomu. Tas pats attiec uz stabilitātes mehānismu un eh, ekonomisko politiku koordināciju. Arī šeit mēs esam iesnieguši priekšlikumu par eh, igadējās izaugsmas aptaujas veidošanu un arī sasaistību ar nacionālajiem parlamentiem. Atvainojos, saka priekšsētāji, bet diemžēl mums pietiekušies vēl daudzi runātāji, un tagad katram tiks atvēlēts trīs minūtes. Bernat, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti novērtēju kolēģi Marijānu Taisanu, bet vispār nevaru piekrist viņas teiktajam ziņojumā. Šeit ir runāts par 35 um, pieciem um, visādiem par parlamenta um, variantiem un tad vēl daudzas visādas uh, preambulas un tikai tad pieci punkti īstenībā, piecas rekomendācijas. Es tā īsti nesaprotu, manuprāt, ne tehniski, ne politiski tas nav pareizi. Tāpēc arī lūdzu, Marijana Taisana, vai jūs varētu runāt tieši par rekomendācijām, par mūsu prasībām, lai pateiktu, kāds ir mūsu prasības. Būtībā šeit tikai, tikai piecas prasības. Uh, 15, 17. pantā, e, punktā ir runāts par to, ka lūdzu ņemiet vērā Eiropas e, parlamentu kā e, līdz likumdevējiem. Manuprāt, tas ir absolūti skaidrs. Un Eiropas parlaments ja, piemēram, jūs teiktu, ka Eiropas parlamenta vadītājs ir jāiekļau piecu uh, pieciniekā, tad es varētu pilnībā tam piekrist, bet šobrīd nav skaidrs. Tagad ir nepieciešams ņemt vērā, ka parlamentam ir līdz likumdevēja loma, un arī runājot par labāku banku uzraudzību, ka galu galā veidojas Eiropas sadalīšana. Tā sadalīšana, e, ko šobrīd Rompuis it kā ir piedāvājis, tā īstenībā nē, ka 26. jūnijā viņš pirmo reizi nāca klājā ar paziņojumu, un arī pēc tam savā dokumentā viņš teica, uh, ka ir nepieciešams nodrošināt uzraudzību ar ECB līdzdalību. Nav teiks, ka ECB to darīs, jo šobrīd rodas nepareiz priekšstats, nepareiz tāds Eiropas sadalījums. Nekādā gadījumā nedrīkstam šādu situāciju pieļaut, un, un tas ir jāņem vērā. Nevar būt tā, ka mēs šeit simts eh, apsvērumu punktos rakstam visu ko un runājam par uh, Eh, pagātni un par prasībām mēs runājam ļoti ierobežot, tāpēc arī lūdzu, Mariana Taisona, vai jūs lūdzu varētu izstrādāt konkrētu priekšlikumu tieši runājot par secinājumiem? Tad, ko mēs īsti gribam, lai šepera grupā eh, būtu kaut ka, lai mēs tur piedalītos, vai arī mēs vēlamies strādāt paralēli, ņemot vērā to, kāda mums ir uh, situācija, ka īstenībā vai mēs varam stiprināt savas demokrātiskās tiesības uh, Bendita kungs, Galtieri, visi pārējie, Šulca kungs, šie pieci cilvēki, viņi nolēma, ka ir nepieciešams Van Rompuja ziņojumam uh, sekot, un ja mēs tagad runājam par šo ziņojumu, runājam par simts grozījumiem, 110 grozījumu priekšlikumu šobrīd ir iesniegti. Un tāpēc es tiešām lūdzu, lai mēs lūdzu varētu nopietni pret to izturēties, Marijana lūdzu nāciet klājā ar savu priekšlikumu divās lapās, kas būtu šodienas diskusijas rezultāts. Tad mēs varam pieturēties pie laika grafika. Paldies, man laikam jāaizstāv referenti runājot par uh, ziņojumu formātu, jo šis ir tas formāts, saskaņā ar kuru mums ir jāsagatavo likumdošanas iniciatīvas uh, ziņojums apsvērumu punkti, galvenie punkti un secinājumi. Nu, tāda ir noteikuma, varbūt, ka jūs varat uh, doties pie priekšsētāja un ierosināt, ka komitejas savus noteikumus varētu sagatavot. Bet, nu, turpināsim diskusiju. Pieters Simon, lūdzu. Cienījamie kolēģi, nālos Eh, runāt par to pašu, par ko runā mani kolēģi. Jā, ļoti svarīgi, ka mums šeit ir iniciatīva, bet mums ir jābūt nopietnām, un ja citi nav nopietni, tad mēs esam tie, kas būs nopietni. Mums ir jāatgriežas pie diskusijas pēc būtības. Un te ir runājot par daudzām prasībām, kas izklausās ļoti labi, taču netiek īstenotas šīs prasībās, un tad ir vēl viens, iesp... vēl viens aspekts, par ko arī runāja mūsu uh, um, um, mūsu referenti ir runāts par kopīgo sistēmu, tik izklausās tik lieliski, ka it kā vispār mēs varētu pat bada jautājumu atrisināt visā pasaulē tik skaisti, bet jautājums ir, vai tas gal galā panāks to, ko mēs gribētu. Un ja es uzraudzības līmenī nezinu, vai visām uh, bankam nākotnē būs jāpārbauda savas darbības kvalitātes saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem, tad kā es varu pateikt saviem vēlētājiem, ka tā naudaņa, ko viņi ir ieguldījuši bankā, vai šī nauda tiešām ir drošībā. Un tad, kad mēs tagad diskutējam par. Um, par fondiem, par to, par kādu, par, par noguldījuma drošību, par visiem šiem aspektiem. Tad ir tā, ka uh, pietiek ar vienu vidēji izmēra banku, uh, lai tā bankrotētu, un mums atkal sākas visas problēmas no sākuma. Mēs šeit runājam par sistēmu, mēs šeit runājam par banku, un ja es ļoti teorētiski par visiem šiem jautājumiem runāju, tad par saturu, kas ir slikti finansētā sistēmā, kas it kā nodrošina uh, Uh, noguldījumu drošību, un tad pietiek ar to, ka ir jāglāb viena banka, tad īstenībā viss, mēs jau, mums jau ir bankrots, mēs neko nevaram darīt. Un tad atkal sanāk šīs konkrētās valsts uh, nodokļu maksātāji, kas eh, pēc tam par to visu, visu maksā. Un tad jautājums vienmēr ir, vai es esmu paņēmis daļu atbildības no nodokļu maksātāja, vai es esmu uzlicis viņiem jaunus pienākumus. Tas ir jautājums, kas ir jāatrisina. Mums ir tik daudz aspektu, kas vēl jārisina, vai mēs vispār varam visas bankas nolikt zem viena jumta. Vai arī var būt dalība valstīs, tirgi ir tik ļoti atšķirīgi. Kolēģis Galtieri, nu kā es varētu atrast uh, itāļu banku, kas būtu pietiekami konservatīva un kas strādātu. Un, ja, lai būtu šī banka, kas darbojas ie, e, iekšējā tirgu e, ļoti nelielā reģionā, lai uh, to naudu, ko viņi ir ieguvuši no saviem ieguldītājiem, lai viņi ieguldītu to riskantākos uh, pasākumos un tad attiecīgi nodrošinātos pret to, Mēs runājam par summām, kas ir daudz lielākas nekā šobrīd pieprasto sistēmu, un manuprāt, tas tikai apdraud uh, sistēmu. Es, e, es kādam itāļu ieguldītājam vai pat vācu vai austriešu nevaru to ieskaidrot. Šobrīd mēs pieprasam tādu Eiropas mēroga kaut ko, bet nē, mums vienkārši ir jāskaidro, kāda ir situācija. Šobrīd mēs esam tālu no risinājuma. Uh, es kā referents arī darbojos pie kāda normatīvā akta un es sadarbojos ar citiem kolēģiem. Manuprāt, ir nepieciešams runāt par uh, ietveriem tā, lai dalību valstīs būtu stabilas sistēmas un tad mēs galu galā runājot par dažādiem jautājumiem, lai mēs varētu šo visu atrisināt. Right. Um, I'll give you. Uh... Mm. Labi, brīdināšu jūs 15 eh, sekundes iepriekš un pēc tam pārtraukšu, laikam, jūsu uzstāšanos. Elīsa, lūdzu. Paldies, priekšsētāji. Marijana ir ļoti ātri izpildījusi ļoti komplicētu uzdevumu, un tāpēc es gribētu teikt sekojošo. Skatoties uz Van Rompēkungas dokumentu. Šeit ir četri elementi. Par pirmo no tiem Ariāna ir eh, pieņēmusi tādu nostāju, kam es varētu piekrist. Viņa runā par finanšu tirgiem, dara to atbilstoši, eh, runā par banku savienību. Es domāju, ka tas ir pareizi, ka mēs eh, koncentrējam savas debats uz visiem četriem elementiem. Es eh, domāju, ka viņa nav pietiekami apskatījusi Eiropas par parlamenta lomu, runājot par fiskālo savienību. Proti nacionālo budžetu izskatīšana viņa nav atspo, referenta nav atspoguļojusi uh, to, kas jau ir darīts un kas ir pateikts jau vairākos dokumentos, par ko mēs jums jau esam vienojušies. Mēs eh, runājām par obligāciju stabilitāti, par suverēno parādu. Tas bija jau iepriekš dokumentos pateikts, un mēs šo faktu nedrīkstam atstāt bez ievērības. Fiskālās savienība nenozīmē tikai uh, roksturēšanu uz uh, nacionālajiem budžetiem, tas nozīmē Eiropas budžetu, un parlamentam šeit ir jāsniedz skaidri ziņojumi. Mums ir jau formulētas pa, pa parlamenta nostājas, un mēs gribam pie tām pieturēties. Runājot par fiskālo un budžeta savienību, šeit nedaudz būtu jāmaina teksts Runājot arī par ekonomikas savienību, Van Rompēja kunga nākamajā, eh, ziņojuma nākamajā nodaļā ir runāts par Eiropas Savienības īpašībām. Šis jautājums nav īpaši izvērsts, mums pašiem šeit būtu jāpapildina tas, eh, šī struktūra. Runājot par eh, IKP stratēģiju, par uh, izaugsmi uz, līdz 2020. gadam. Šeit tas viss ir jāpasaka šajā nodaļā. Treškārt, es domāju, ka mums ir um, jāņem vērā, ka šai, mēs šeit varētu papildināt ar vēl vienu nodaļu par sociālo labklājības apstākļu ietekmi dalību valstīs. Un šī piektā nodaļa ir ļoti nepieciešama. Mēs negribam mazināt labklājību, jo tas ir Eiropas demokrātijas pamatā. Paldies, Astrid, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā. Es tikai gribētu izteikt divas īsas piezīmes. Pirmā. Man ir jautājums, zinām, šaubas par šīs iniciatīvas ziņojumu noderīgumu. Tikko kā komisija nāca klajā ar tekstu par Banku Savienību. Man ir tāds jautājums, vai mēs šeit neveicam tādu, jāsaka, stila pasākumu. Man nav vēl šobrīd tāds galīgs viedoklis šajā jautājumā. Es gribētu, lai mani kāds tā teikt pārliecina par pretējo, bet es domāju, ka Vajadzētu izvē, izvairīties no tāda dubulta amploa. Mums jau tā ir maz laika. Mums ir jādod savus uh, viedoklis, savus uh, ziņojums par uh, likumdošanas priekšlikumu. Un tad kāpēc zaudēt laiku, kura mums nav, izstrādājot iniciatīvas ziņojumu par uh, lielā daļā to pašu materiālu? Tā ir man pirmā piezīme. Un otrā piezīme. Tāda fundamentāla rakstura, bet eh, lielā mērā saistībā ar Eiropas Banku Savienību, kas ir nepieciešama. Mēs eh, šeit esam tādā neatrisināmā vienādībā. No vienas puses mums ir jāsaglabā 27 uh, valstu vienotais finanšu tirgus. No otras puses ir uh, eksistenciāla eiro krīze, un tā liek virzīties uz priekšu tādā institucionālā ziņā. Un tie, kas nav eirozonā, vai nu negribēs, vai nevarēs līdzdalīties, tā tad uh, eirozonai būs jāiet daudz tālāk savā integrācijā, lai stabilizētu sevi un lai izdzīvotu vidējā laika termiņā. Mēs principā ejam uz eh, vienot, uz kopējā tirgus eh, fragmentāciju, eh, kas, manuprāt, ir nosodāma. Un es jāsaka uzdod jautājumu, vai tas ir normāli, kā Eirozonas valstis tiek bloķētas un kļūst atkarīgas no citiem, lai tie organizētu finanšu sistēmas uzraudzību. Tie ir mani jautājumi. Un es tik tiešām nezinu īsti, kādā veidā mēs atrid, at, atrisināsim šo pretrunu. Uh, ierosināto risinājumu apšauba vieni un otri, un uh, problēma tiešām ir sarežģīta, bet mēs kā Eiropas parlaments nevaram rīkoties un uzvesties tā, it kā problēma nepastāvētu. Tas arī viss īsumā no manas puses, jo es nedomāju, ka ir nepieciešams rakstīt jaunu līgumu. Šajā komitejā mūsu prioritātei ir jābūt izstrādāt ziņojumu par likumdošanas priekšlikumiem, kas šobrīd ir uz uh, galda. Un tātad darbs ir jākoncentrē šajā virzienā. Very much, uh, next. Paldies. Sēpa Pitikainen, lūdzu. Paldies. Vispirms par Marianas drosmi mēģinot apvienot visus šos dažādos viedokļus. Es domāju, ka jūs esat padarījusi lielisku darbu. Man komentāri būs ļoti īsi un pa e-pastu nosūtīšu jums pārējos komentārus. Pirmkārt, es domāju, ka mums ir jābūt pat vēl vairāk atsaucēm, atsaucēm uz to, ko parlaments jau ir izdarījis pie dažādiem jautājumiem pēdējo desmit gadu laikā. Es domāju, ka mums ir jāpiemin skaidri pasakot, ka, piemēram, šī un tā ir bijusi parlamenta tāda konstanta nemainīga nostāja jau ilgāku laiku. Otkārt, es vēlētos, lai jūs pieminētu finanšu regulu un to, cik tā ir svarīga, kā mēs zinām, jau ļoti daudz ir izdarīts šajā jomā. Un te ir arī vēl risinām jautājumi, un tāpēc šāda atsauca būtu vajadzīga. Un, un š, un e, šajās atsaucēs būtu jāpiemina arī krīzes e, komiteja ziņojums par Eiropas banku uzraudzību. Otrs politiskais aspekts ir, ka šai ir jābūt pakotnēji ļoti daudz lietas notiek vienlaicīgi, un uh, vienu pa vienai mēs tās nevaram risināt. Vēl nākamais politiskais viedoklis varētu būt tāds, ka nacionāla īstermiņa problēma risināšana nav atbilstoša reakcija, nav atbilstoša risinājums, kas uh, saskanētu ar uh, cilvēku vajadzībām. Un nu, šeit es piekrītu jūsu nostājies to formulēt varbūt vēl spēcīgāk Mēs varam darīt vairāk, un mēs varam darīt vairāk arī uh, pašreizējo līgumu ietvarā. Jā, protams, šeit ir jābūt reformu procesam, bet tas nav attaisnojums, lai mēs šeit nogaidītu. Un vēl politiskais ziņojums būtu tās, par ko jau runāja Werners Langens. Un tas ir, mums ir ļoti stingri jāpasaka, ka mums ir viens eiro, bet divējādi ātrumi. Un visiem lēmumiem ir jābūt saskaņotiem, lai ne, neveidotu dažādas Eiropas. Es izteiktos vēl spēcīgāk par nodokļu jautājumiem. Tam šiem jautājumiem ir jābūt daļai no pakotnes. Piektais sociālais jautājums. Vēl viens ļoti konkrēts jautājums, svarīgs. Noguldījumu garantiju schēmas un uh, glābšanas sanācijas fondi. Pirmkārt, naudai ir jānāk no bankām, otrkārt, nacionālais trešais Eiropas Savienības līmenis, un šie līdzekļi ir jāiekasē, jāsvāc balstoties uz banku riska pakāpi, un šeit ir jābūt tādam kā apdrošināšanas modelim. Jā, paldies, saprotu, ka ļoti grūti iekļauties laikā, man vēl ir divi runātāji. Pirmkārt, paldies Mariannai par uh, lielisko darbu, ko viņa paveikusi. Par šo jautājumu būs divi parlamentu ziņojumi, un tie ļoti nozīmīgi. Šajā ziņojumā mm, nav iekļauts Eiropas uh, parlamenta priekšsētājs. Uh, nav precedents šādai institūcijai, kurā būtu tik ļoti iesaistīti iedzīvotāji, un tas ir ļoti svarīgs šī ziņojuma aspekts. Lai izstrādātu šādu patiesu, sagatavot šādu patiesu ekonomiku monetāro savienību, šeit ir jārisina divi jautājumi - ekonomiskā savienība, budžeta savienība un politiskā savienība. Uh, ar ko būtu jānodarbojas parlamentam. Tas ir saistīts ar ekonomisko savienību un politisko savienību kā pakotni. Un tas ir tas, kas pietrūkst. Mums nevar būt ekonomiskās savienības, kas tie, kas varbūt divreiz gadā, jo mums ir vienota valūta. Tas ir tas jautājums, kur Eiropas parlaments var dot savu pievienoto vērtību. Un, protams, visas komisijas iniciatīvas ir svarīgas, šeit jau ir panākts progress, un mēs jau daudzreiz esam par to runājuši. Bet es domāju, ka ziņa, kas jānodot parlamentam šajā ziņojumā, ir tā, ka šai ziņā ir jābūt skaidri politiskai protams, par īstermiņa prioritātēm, bet pievēršot pienācīgu uzmanību arī nākotnē, kādu mēs gribētu veidot ekonomiskas un monetārajai savienībai. Šo nākotni nevar izveidot, neņemot vērā dalību valstis. Te ir jābūt patiesai savienībai. Jāņem vērā arī dalībvalsts, kas ir Eirozonā, kas nav Eirozonā, kāda ir saikni to starpā. Ja mēs gribam attīstīties kā institūcija, kā mēs iesaistīsim tās valstis, kas vēl neizmanto eiro? Vai viņas piedalīsies uz brīvprātības pamatiem? Kā viņas iekļausies šajā procesā? Un arī demokrātiskā leģitimitāte. Šeit Eiropas parlaments ir uh, līdz likumdevējs bet lielā mērā šeit ir jābūt uzraugošai lomai. Mums ir jāvar paskaidrot saviem cilvēkiem politiskie jautājumi, kādus mēs risinām. Mums ir gudri jāpaskaidro iedzīvotājiem, ko mēs darām. Tas jāatspoguļo ziņojumā. Paldies, Svens. Jā. Pirmkārt, vēlos pateikties Marijanai par šo ziņojumu. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi rēģēt kā parlamentam tādā pašā līmenī, e, kāds iz, kādā izskanēja arī Van Rompuy grupas priekšlikums. Jautājums nav tikai par to, ka mēs tagad pieliekam kaut ko. Nav tā, ka mēs Van Rompuy ziņojumā bija ievirzi un mēs vienkārši pieliekam savus akcentus. Tā nav. Mūsu mērķi ir nākt klajā ar konkrētām rekomendācijām. Formāts šobrīd ir problēma, jo uh, jautājumi tiek sadalīti, un ja mēs varētu šo jautājumu kādā veidā izcināt, tas būtu ļoti pozitīvi. Šobrīd dokumentu diezgan grūti lasīt, un šeit es varu Werneram piekrist, bet mums dažādos līmeņos būtu nepieciešams eh, kļūt par vizionāriem. Ja mēs tik tiešām runājam par patiesu ekonomikas un monetāro savienību, tad pirmkārt ir jāsaprot, kāda ir realitāte, ka ir sadalījums. Ir Eiropā tādas zonas, kur ar vien vairāk bezdarba un nabadzības, un tur ir ļoti nopietna krīze, ir jāpielāgojas arī Austrum Eiropā. Mēs to redzam, bija nop, ļoti nopietna krīze, kad bija jāpielāgojas. Un savukārt ir citas valsts, kā piemēram mana valsts, kurā šobrīd ir daudz uh, kapitāla, tiek samazinātas likmes un ir maz uh, mehānismu, kas ļauj uh, kaut kādā veidā risināt šo lietu. Tāpēc arī jautājums ir par ekonomiku, par tādu patiesu savienību, kā mēs varam šīs atšķirības uh, novērst. Vienmēr jau būs kādas krīzes reģionos, tas ir vairāk nekā skaidrs, tāpēc ir nepieciešams arī reģionos nodrošināt reformas. Uh, Bet, ja kurā gadījumā ir vajadzīgi labāki instrumenti, un kad mēs runājam par instrumentiem, tad arī tekstā tas ir jāpasaka, ir jābūt ļoti skaidriem priekšlikumiem, kā var nodrošināt kopīgo parāda instrumentu, tā lai uh, noguldījuma likmju atšķirība būtu minijā, minimāla. Vēl viena lieta ir jā, jānāk klajā ar labiem uh, stabilizēšanas mehānismiem. Kas ir šie automātiskie stabilizētāji? Uh, Tas nozīmē, ka ir kopīgais Eiropas budžets, pietiekami liels, kas ir izmantojams, lai varētu, no, kas varētu investēt, bet lai varētu arī stabilizēt sociālo situāciju vājākos reģionos. Un tādā veidā pielāgošanas notiek daudz, notiek daudz ātrāk. Tāpēc arī priekšlikums, ko arī atbalsta daudz ekonomisti, ir tas, ka ir nepieciešams cīnīties pret bezdarba, un to arī būtu nepieciešams uh, mm, arī atbalstīt to. Runājot par nodokļiem, ir jārunā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, ir jārunā arī par minimāliem standartiem attiecībā uz uh, nodokļu jomu, arī sociālai nodokli. Vēl viena lieta, kas ir jāpasaka, ir jābūt uh, demokrātiskai diskusijai ar iedzīvotājiem, tāpēc arī ir jārunā arī par mm, uh, sabiedrības vienošanos, mēs nedrīkstam to darīt tikai institūcija līmenī. Lielas paldies! Mēs gandrīz vai pabeigsim šoreiz laikā, uh, lai dzirdētu arī tie, kas nebija šodien klāt. Pagājušajā nedēļas nogalē Ekofins uh, informēja ar to, ka krīzes risinājums ir ārkārtīgi svarīgs, un tas ir pirmais solis. Un, manuprāt, mēs gribējam panākt daudz ko vairāk, nevis tikai krīzes risinājumu numur viens. Un tāpēc arī šobrīd izskatās, ka uh, Mums, no mums tagad tiek gaidīts, ka mēs ejam soli pa solim, bet, jā, soli pa solim uz priekšu nav problēma, bet neejam tagad atpakaļ. Un tad, kad mēs runājam par uzraudzības funkciju, ko varētu veikt Eiropas centrālā banka, un mēs par to runāsim citā tekstā, ja nav šie pieturas punkti, tad tas, kas ir runāts par Eiropas centrālo banku, tad ir veidojis vesels slānis, kā ir nepieciešams kontaktēties ar nacionālajiem parlamentiem, jo ja mēs šeit ieliktu šos, šīs stopzīmes, tad uh, nacionālajie parlamenti var šajā brīdī iejaukties un darīt to sakārtotā veidā. Sava, savukārt, ja nav uh, stopzīmju, tad ir ļoti grūti iet uz priekšu. Tāpēc arī es varu pilnībā piekrist tiem, kas saka, ka ir nepieciešams darīt to, kas ir nepieciešams, ir saprātīgās apjomos un noteikti, kad mēs nonāksim pie diskusijas attiecībā uz uh, uzraudzības lietām, tad mēs arī runāsim par to. Protams, tur būs dažādi sīkumi, dažādas detaļas, un gan Marijana ziņojumi, gan arī citos ziņojumus par to mēs arī daudz runāsim. Manuprāt, runājot par ziņojumu, par formātu, par veidu. Varbūt es varētu runāt ar sekretariātu un varbūt mēs varētu novatoriskāk to visu pasniegt tā, lai tas tiktu pasniegts tādā vieglāk uztaramā formā, bet īstenībā runājot par šo likumdošanas iniciatīvu, tā ir tā forma, kāda šobrīd, šobrīd ir un varbūt nav tas veiksmīgākais formāts. Jā, īstenībā mēs daudz, daudz runājām tā kā, tā kā un tā tālāk. Nu, tad sanāk, sanāk tā, ka mums ir uh, tāds labs politiskais ziņojums, bet tā kā pirms tām ir tā kā, tad izskatās, it kā mēs vienkārši komentējam par to, kas ir noticis pagātne. Varbūt komitejas sekretariāts varētu palīdzēt Marijanai, bet uzsveršu, ka viņa nav vainīga. Marijana, tulki tuliņ pazudīs uh, pēc piecām minūtēm, bet varbūt tu gribētu vēl izteikties. Lūdzu. Uh, danku, voorzitter, ik denk dat. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka jā, mums pašā sākumā jau bija iespēja ieskicēt svarīgākos elementus manā ziņojumā. Un tiešām vēlos teikt, ka ir nepieciešams uh, tagad turpināt uh, strādāt pie šī ziņojuma. Svarīgi, lai, protams, nevien, lai neviens nebūtu ļoti pārsteigts beigās. Kolēģi ir izteikuši savu viedokli ļoti skaidri. Uh, un es tiešām gaidīšu arī citas idejas, varbūt jums ir kāda konkrēta grozījuma priekšlikumi, un es ceru, ka varēsim labi sadarboties, un viens no labākajiem veidiem, kā sadarboties, ir tiešām rakstiski iesniegt grozījumus. Lūdzu, tad sniedziet savus grozījumus, un tad attiecīgi varēsim skatīties, kur mēs varam tekstu uzlabot, papildināt. Paldies jums visiem, paldies arī ēnu referentiem un pārējiem kolēģiem, kas ir pauduši savu viedokli. Ir ļoti labi, ka mums bija iespēja vienam otru uzklausīt, arī tādēļ, ka ziņojuma projektam drīz jau jābūt jau iesniegtam, un tāpēc arī es ļoti gribu uh, šeit uh, rīkoties arī saskaņā ar laika grafiku. Werners teica, ka jā, ka šobrīd ziņojums ir pārāk garš, bet, nu, Tāda ir tā struktūra. Mums bija jāmeklē risinājums, noteikti sadarbosimies ar sekretariātu, un šobrīd izskatās, ka tas ir vienīgais veids, kā mēs vispār varam izklāstīt savas domas uz papīra. Es pēc dabas esmu cilvēks, kuram patīk izteikties lakoniski, bet šoreiz nesanāca. Priekšsēdētāji, paldies! Grozījums var iesniegt līdz 24. septembrim. Tiks izskatīts 8. un 9. oktobrī komitejā ir paredzēts 15. oktobrī balsot, tā lai varētu laicīgi iesniegt šo informāciju. 24. septembrī trijos uh, būs nākamā sanāksme, tā būs uzklausīšana par Liboru, un paldies arī tulkiem par to, ka viņi mums piešķir papildu minūtes, un Werneris runāšu ar tevi personiski. Verners, 26. Eh, septembrī vai ir paredzēta merša sanāksme? Jā, jā, jā, tā ir svarīgāk par liberu uzklausīšanu. Nē, nav paredzēta šāda uzklausīšana, jo pagaidām vēl neesam vienojušies. Ir, ja būs laiks, ja būs vienošanās, tad būs laiks, un es vakar jau to teicu. Jā. Ja.